Okay, colleagues, I suggest we. Uh... Kolēģi, sāksim darbu. Sveic visus ar ierašanos mūsu sanāksmē. Mums ir vēl viena uzklausīšana ma Eiropas Savienības pilsoņu masu novērošanas jomā, un šodien uzklausīsim divus sarunu, divus runātāju raundus. Sākumā mums būs viedokļa apmaiņa ar ASV pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un otrā diskusija daļa būs veltīta trauksmes cēlājiem uzraudzības jomā un viņu tiesiskajai aizsardzībai. Īpaši gari šobrīd nerunāšu. Šodien mēs uzklausīsim divus ļoti svarīgus un zināmus pārstāvis no ASV organizācijām pilsoniskās brīvības un datu aizsardzības jomā. Mums būs divi runātāji. Sākumā Marks Rotenbergs no EPIK. Viņš mums nav nekāds svešinieks, viņš mūsu komitejā ir ieradies iepriekš un apciemojis nereiz vien arī parlamentu. Pēc tam uzklausīsim Katrīnu Krampskundzi, kas ir ASV Pilsoniskās brīvības savienības advokāte. Lūdzu, došu vārdu Rotenberg kungam. Thank you so much, Madam. Paldies, priekšsēdētāji, parlamenta deputāti, komitejas biedri, draugi, viesi un visi, ar ko esmu sazinājies. Paldies jums par uzmanību. Mani sauc Marks Rotenbergs. Esmu elektroniskās informācijas privātuma centra direktors. Mēs esam bezpējas organizācija, kas nav saistīta ar nevienu no ASV politiskajām partijām. Uh, Mēs nesaņēmam naudu no valsts aģentūrām un nesaņēmam finansējumu arī no privātiem uzņēmumiem. Mēs vienkārši mēģinam pārstāvēt interneta lietotāju nostāju privātuma un datu aizsardzības jautājumos. Turklāt gribētu no, norādīt, ka mēs sastrādājamies arī ar patērētāju aizsardzības organizācijām, pilsoņu brīvības organizācijām ASV, kā arī NVO un pilsoniskās brīvības organizācijām visā pasaulē. Un pagājušajā nedēļā mēs organizējām Varšavā, Polijā ļoti svarīgu konferenci, kuras nosaukums bija Mūsu dati, mūsu dzīves. Mēs koncentrējamies uz privātuma aizsardzību modernajā pasaulē. Šodien jūs man lūdzāt runāt par pilsoniskās sabiedrības grupu viedokli ASV un izklāstīšu, kāda ir mūsu nostāja, ko esam sasnieguši un pie kā vēl jāstrādā. Un tad aicināšu arī jūs konkrēti rīkoties. Sākumā gribētu norādīt, ka kopš 9. septembra notikumiem pilsonības, pilsonisko brīvību organizācijas ASV ir sastrādājušās, lai panāktu labāku kopainu un atbildības um, izrādīšanu um, saistībā ar tādiem likumdošanas aktiem kā Patriotu akts, jaunas biometriskās identifikācijas sistēmas un citi instrumenti, kas saistīti ar personu izsakošanu uzraudzību ASV. Esam panākuši zināmas panākumus, tomēr ir arī bijuši zināmi mīnusi, jo dažas no patriota akta normām tika grozītas, pateicoties mūsu vēlmēm, citas normas gan tika grozīts tā, ka tās iet tālāk, nekā mēs to būtu gribējuši. Un kas attiec uz ārva, ārzemju uzraudzības tiesību aktu kongress izvēlējās paplašināt šo tiesību aktu. Sākotnēji tā mērķis bija koncentrēties uz tādu šauru, mazu uh, problēmu, kas ir ārvalstu spiegi, kas darbojas ASV, bet tagad tas attiec uz daudz plašāku datu ievākšanas kategoriju, un mums nešķiet, ka šim tiesību aktam vajadzēja iet tik tālu. Tomēr, ņemot vērā arī visus trūkumus un soļus atpakaļ, pretstatā panākumiem nekas nebija mūs sagatavojis dokumentam, kas nāca klajā šīs vasaras uh, sākumā un ko publiskoja Snowdena kungs. Tas bija rīkojums, ko bija izsniedzis, uh, izsniegusi ārvalstu uzraudzības tiesa, kas ļāva Verizon ASV telefonu saziņas uzņēmumam iesniegt visu savu klientu reģistru konstanti, pastāvīgā veidā, bez jebkādiem izņēmumiem, uh, un kas ir notikuši tīri ASV iekšzemē. Esmu pasniedzis ASV privātuma tiesības vairāk nekā 20 gadus, bet nekad nebiju redzējis tiesas rīkojumus, kas uh, piešķīra tik ļoti plašas pilnvaras. Un tas, ka šis tiesība akts bija slepens un nebija iespējas rīkojumu apstrīdēt vai arī pieprasīt valdībai izklāstīt pamatojumu, tas pilsonisko brīvību kopienā sacēla lielu trauksmi, un ACLU, kas um, bija uzsākuši tiesvedību ASV augstākajā tiesā iepriekšējā gadā, līdzīgi kā mēs atzina, ka šis rīkojums ir pretlikumīgs. Viņi iesniedz um, tātad um, lietu apstrīdēšanai Ņujorkas um, rajona tiesā, mēs iesniedzām prasību augstākajā tiesā, un sākotnē mums tika jautāts, kas, kāds ir jūsu apstrīdējumi pamatojums, jo tiesa var izsniegt rīkojumus, lai iegūtu pierādījumus. Mēs teicām, ka tiesa ir jābūt juridiskai bāzei un pamatojumam, un ir nepareizi iegūt tātad pamatojumu apkopot tik plašu datu klāstu, kā tiesa bija izdarījusi šajā gadījumā. Skepse par mūsu prasību um, laika gaitā radīja atbalstu, un juristi Uh, valsts tātad, tiesību juristi un arī augstākās tiesas jurisdikcija atbalstīja mūsu prasību augstākajā tiesā, norādot, ka šis ir jautājums, kas noteikti ir rūpīgi jāizskata, jo šis rīkojums ir nelikumīgs un tas ir jānulē. Mūsu darbā, ACLU un citu organizāciju darbā, nu ir vērojams tendence, kā SV ir vēlme aizvien lielākā mērā būt informētiem par uzraudzības programmām, un pat pēc 9. septembra notikumiem mēs nebūtu iedomājušies, ka būs um, šādi priekšlikumi ASV. Mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka visi mūsu interneta tātad, datu plūsma, kas tiek izmantot ASV, būtu tik at, vieglā veidā pieejama valsts drošības aģentūrai. Man bija šķits, ka es ap, aptveru šīs problēma, problēmas aptvērumu. Un šodien es jums klāstu šīs mūsu pārdomas. Šajā nedēļas nogalē New York Times, Times nāca klajā ar vēl vienu ziņojumu, kas ir tikpat šokējoši, jo saskaņā ar New York Times piedāvātiem datiem valsts drošības aģentūra var um, nodot un apkopot komunikācijas datus, kas iegūti saistībā ar uh, reklāmam, un tur ir jārunā gan par Facebook profiliem, banku datiem, reģistrācijas datiem, GPS atrašanās vietu, um, reģistrētā informācija par no, uh, dzīvesvietu un arī nodo, ar nodokļiem saistīta informācija. Tās ir tās ziņas, ko lasījām šajā nedēļas nogalē, un šī ir informācija, ko ASV pilsoņiem uzglabā ASV aģentūras, un tās pārkāpj drošības aktu un vēlākas izmeklēšanas, kas ir saistīts ar ārvalstu uzraudzības aktu, šobrīd ir pie tām jāstrādā. Tomēr šodien vēl neesmu runājis par jautājumu, kas es zinu, ka rada bažas jums. Un jautājums ir, ko mums teikt par ASV novērošanu un uzraudzību attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Sākumā par šo jautājumu runājot, gribētu īsi tikai norādīt, ka es tiešām uzskatu, ka visā, visu valstu valdībām ir pienākums aizsargāt savu pilsoņu drošību. Un es arī uzskatu, ka visu valstu valdībām ir tiesības mēģināt identificēt draudus pret valstīm. Sastībā ar šiem galvenajiem aspektiem es domāju, ka neviens šos jautājumus neapšauba. Tomēr ir jājautā, kādā veidā valstu valdības un demokrātisku valstu valdības var izdarīt nošķīrumu starp draugiem un sabiedrotajiem un reālu risku un apdraudējumu no otras puses. Sākotnējā ārzemju novērošanas tiesību akta koncepcija bija uh, mērķis bija radīt um, juridiskas um, tātad, organizācijas, kas izvērtētu šo apdraudējumu un likuma ietveros mēģinātu izradi, uh, radīt pamatu, kā īstenot elektronisko novērošanu. Un šodien, jāsaka, esam ļoti tālu no šāda pamata pieņēmuma. Realtāte ir pilnīgi atšķirība, un šobrīd šķiet, ka tiesību un tiesiskuma princips ir apgriezt kājām gaisā. Valsts drošības aģentūra pastāvīgi vadās pēc vēlmes izvairīties, apiet, nepareizi interpretēt un ignorēt tiesību sargājošās iestādes ar mērķi paplašināt uh, savus datu, savu datu iegūšanas un apkopošanas praksi. Un cilvēki, kas uztraucas par datu drošību un pilsoniskajām brīvībām, es domāju, ka tiem visiem ir līdzīga mēroga bažas par šo problēmu. Un ko tad mēs varam darīt? Man ir trīs pavisam īsas rekomendācijas. Valdības, valstu valdības savā starpā sazinās par ļoti plašu jautājumu klāstu Valsts sazinās ar mērķi veicināt tirzniecību, komercdarbību, un bieži vien tas nāk par labu šo valstu uzņēmumiem un arī patērētājiem. Tomēr es runāju, esmu sazinājies ar patērētāju aizsardzību organizācijām un runāju arī viņu vārdā, šodien jums norādot, ka iespējams būtu gudri, ja Eiropa no savas puses apturētu tirzniecības sarunas kamēr netiek sagaidīts um, novērošanas, šī izmeklēšanas rezultāti, jo neatkarīgi no tā, kādi būs ieguvumi no tirznie, veicināts tirzniecības, privātpersonām tas nenāks par labu, ja šo cilvēku personas dati ceļo pāri robežām un nepastāv garantijas, ka tiks aizsargāts šo datu privātums pretstatā tam, kā, kādā veidā tas tika aizsargāts valsts, attiecīgajās valstīs. Mums nevajadzētu parakstīt jaunas tirzniecības nolīgumus, ja vien jums nav pietiekams garantijas, ka pietiekamā mērā tiks aizsargāt datu privātums. Un uz līdzīgas nots gribētu jums arī norādīt, ka varbūt vēlreiz būtu vērts izskatīt esošo satvaru attiecībā uz pasažieru data reģistra datus un SWIFT datus, tātad, kas ir saistīti ar banku datu reģistriem. Abās Atlantijas okeāna pusēs pastāv interesi par to, ka tiktu izstrādāts juridiskais satvars, kas ļautu identificēt reālu risku drošībai gan ASV, gan arī Eiropā. Un es jau šobrīd nekādus citus viedokļus nepiedāvāju. Tomēr tā problēma Eiropā ir tāda, ka tiklīdz jūsu dati nonāk Amerikas Savienotajās valstīs, jums vairs nav šīs aizsardzības, kādu bauda ASV pilsoņi, ko nosaka ASV privātuma akts. Un šīs um, atšķirības ir vēsturisku iemeslu dēļ, jo, kad privātuma akts tika pieņemts 1974. gadā, likumdevēji nevarēja iedomāties šādu dienu, kad ASV federālās aģentūras rutīnas veidā ievāktu citu valstu, valsts piedarīgo personu, personas datus. Tādēļ iespējams, ka ir pilnīgi pamatoti, ka privātuma akta izstrādātāji ASV pilsoņiem noteikti šo ļoti augstu drošības līmeni. Bet, nu, kopš šīs dienas ir pagājuši gandrīz 40 gadi, un tagad mūsdienās Eiropā jūsu uh, finanšu dati, ceļošanas dati, publiski pieejamā informācija saistībā nu, ar pilnīgi jebko, kas var nonākt digitālajā vidē, aizvien lielākā mērā notiek uh, Uh, nonāk ASV federālo aģentūru rokās. Tādēļ zināmās situācijās, jā, iespējams ir vērts šos datus ievākt, tomēr, manuprāt, nav pamatoti teikt, ka jā, mēs varam ievākt šos datus, bet tajā pašā laikā pretī nepiedāvāt um, garantijas par datu aizsardzību. Turklāt nav jau arī īpaši jāaizstāv privātuma politika, lai saprastu šo argumentu, jo appusējības princips, ir eh, ļoti labi atrunāts starptautiskajās tiesībās, un tādēļ, ja ASV grib iegūt šos datus par Eiropas pilsoņiem, tad viņiem būtu jānosaka tieši tādas pašas garantijas Eiropiešiem, kādas tās ir noteikts ASV pilsoņiem. Nobeigumā gribētu runāt par steidzamo vajadzību veidot starptautisko satvaru attiecībā uz datu privātuma aizsardzību. Es zinu, ka šis ir jautājums, kas rada bažas arī Eiropas parlamentam un arī komisāra Redinga un citi kolēģi, ar ko esmu ticies pēdējo gadu laikā nereizi vien, ir norādījuši, ka gan šīs iestādes, gan arī uh, NVO aicina ASV ratificēt Eiropas padomas konvenciju, jo mūsuprāt tas ir satvers, kas jau, jau tagad ir izveidots un ļaut mums nodrošināt datu aizsardzības garantijas, tad, kad dati nonāk citā valstī. Tomēr tajā pašā laikā arī saprotam, ka aizvien lielākā mērā ir nepieciešams uh, pievērsties starptautiskajām, privātajām un um, civiltiesībām starptautiskajā konvencijā 17. pantā. Šo konvenciju ASV un daudz citas valsts jau ir ratificējušas, un pavisam nesen to atbalstīja arī datu aizsardzības amatpersonas tikšanās reizē Varšavā. Tādēļ savu, nobe, savu komentāru nobeigumā gribētu runāt par šo jautājumu par privātumu aizsardzību mūsdienu pasaulē. Universālajā cilvēktiesību deklarācijā 1948. gadā tika noteikts, ka neviens nebūs pakļauts patvaļīgai vai nelikumīgai iejaukšanās um, privātu, privātajā dzīvē, ģimene, ģimenes dzīvē, un netiks pieļauts arī šāds uzbrukums personas reputācijai. Pilnīgi visiem ir jābauda aizsardzība pret šāda veida interferenci vai uzbrukumiem. Un šodien šie vārdi ir tikpat aktuāli kā tad, kad tie tika uzlikts papīri 1948. gadā. Tie apraksta demokrātisku val valdību darbības veidu, kas mēģina aizsargāt savu pilsoņu privātumu. Es patiešām ceru, ka šis jautājums ir uh, bažas, kas uh, rada tātad uh, uztraukumu valdībām abas Atlantijas okeāna pusēs. Paldies! Thank you. Then I'll in invite... Paldies! Tagad labprāt dotu vārdu mūsu otrai runātājai, Krampas kundzei, kas pārstāv Pilsonisko brīvību savienību. Lūdzu, desmit minūtes. Thanks, I'm obviously new here. Paldies, jā, nu un esmu vēl pieredus pie jūsu tehnikas. Es pārstāvu Amerikāņu Pilsonisko brīvību savienību un gribēju pateikties jūsu komitejai par iespēju uzstāties jūsu priekšā runāt par tādu jautājumu kā masveida elektroniskā novērošana. Jāsaka, šis jautājums mums ir sagādājis bažas ļoti, bažas ļoti ilgi. Mums, mūsu rindās sastāv vairāk par 500 tūkstošiem cilvēku un jāsaka, ka cilvēku privātuma aizsardzība ir minēta minēta ASV konstitūcijā. Es saprotu, ka šīs uzklausīšanas mērķis ir uh, iepazīties ar faktiem, lai varētu vai nu atspēkot vai pamatināt, uh, to, pamatot tos faktus, kas ir minēti masu saziņas līdzekļos. Es <clears throat> nodarbojos ar to, ka iepazīstos ar dažādām novērošanas programmām, kas rada bažas gan EPIC, gan ISU un citām organizācijām ASV. Un, protams, mēs visi eh, mēģinājām eh, kaut kādā veidā labāk izpētīt šīs programmas. Es ceru, ka mūsu eh, organizācija darba izklāsts teksts uh, varēs palīdzēt jūsu komitejai uh, pašai padomāt, kādu virzienu izvēlēties. Pateicoties Edvardam Snowdenam un uh, dažiem tikpat ļoti drosmīgiem trauksmes cēlājiem, mēs esam uzzinājuši par masveida novēršanas pasākumiem, kas ir notikuši jau ļoti ilgi. Mēs sapratām, ka NSA ir veikusi ļoti plašu, zināmā mērā arī nelegālu telefonu sarunu noklausīšanos ir kontrolējis arī elektronisko saziņu nevien ASV, bet arī visā pasaulē. Patriot Act eh, otrā panta 15. punktā, kā to minēja Rotenberga kungs, saskaņā ar šo punktu tiek noklausīti pilnīgi, eh, pilnīgi visi telefons sarunas gan ASV, gan ārpus tām. 7 102. pantā ir minēts it kā attaisnojums, lai varētu pāraudzīt elektronisko saziņu visā pasaulē. Jāsaka, ka šīs ir divas programmas, par kurām tiek runāts vai, vēl vairāk. Uh, Tāpat uh, eh, ASV administrācijai ir piekļuva dažādām uh, sūdzībām un milzīgai datu bāzei, kur ir reģistrēti telefona sakari jau no 1977. gada. Un viņa aizbildinās, ka tas ir nepieciešams dažādu noziegumu izmeklēšanai. Uh, Uh, šīs novērošanas programmas nav vien uh, izmantotas uh, izlūkošanai ASV iekšienē un ārpus tās. NSA ir izmantojuši dažādas atšifrēšanas sistēmas, lai varētu izsakot pilsoņus, bija nodrošināta piekļuve, piemēram, ēpastiem, kļāpāšanai internetā, banku kontiem un tā tālāk. Ja šāda saziņa ir pieejamāka NSA, tad, protams, NSA varētu šo informāciju tālāk pārdot arī trešajām pusēm. Tagad pastāstīšu, ar ko tad īsti mūsu organizācija nodarbojas ikdienā. NSA uh, ievāc datus par saziņu internetā, un mēs jau vairākus gadus bijām noraizējušies par to, kas ir minēts uh, NSA uh, grozījuma aktā 702. pantā. Protams, joprojām pastāv daudz jautājumu, kādā veidā šīs programmas tieši tiek izmantotas, jo ļoti daudzi vēlas piekļūt šādiem datiem, un, protams, ir bažas, ka arī citviet pasaulē pilsoņi tiek masveidā novēroti. Un ASV valdība ieteica, ka Amerikas pilsoņiem nevajadzētu uztraukties par šādām datu iegūst programmām, jo bieži viena galvenais galvenie upuri šeit ir ārzem pilsoņi, bet mums nevajadzētu būt naiviem par ārvalstu novērošanas un spiegošanas operācijām, bet ir patiešām liela atšķirība, ja pilsoņus eh, novēro viņu pašmāju valdība un eh, izlūkošanas iestādes vai uh, ārvalstu izlūku iestādes. Snaudens ir pavērs priekškaru uz eh, šādu negodīgu praksi, un mēs patiešām ceram, ka pilsoņi citās valstīs arī eh, vērsīsies pret šādiem negodīgiem darījumiem. Jāsaka, ka uh, visi saziņas dati tiek apkopoti pateicoties šādām programmām, un, protams, tiek uh, apkopot arī dati, ja amerikāņi sazinās ar ārvalstu pilsoņiem. Es gribu pateikt, ka 2008. gadā mm, mēs uh, uzsākām tiesas prāvu, uh, lai varētu apstrīdēt uh, konstitūcijas pantu, kur ir atrunāta šāda prakse. Jāsaka, ka prāvā piedalījās ļoti daudz cilvēktiesību pārstāvju, mediju organizācijas, NVO, lai varētu uh, sazināties ar individiem ārpus ASV, tie bija uh, cilvēki, kas bija cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas, no uh, naida noziegumiem un tā tālāk, uh, cilvē, uh, Human Rights Watch un arī citas organizācijas iesaisties šajā darbā. Diemžēl uh, šī gada februārī uh, ASV augstākā tiesa pārtrauca šo tiesvedību, jo viņi teica, ka klienti nevarēja pietiekami labi pierādīt, ka viņu sarunas tika noklausītas. Jāsaka, ka Snowdena. Uh, Jāsaka, ja Snowdens būtu mm, pavērs priekškaru šiem notikumam ātrāk, mēs vēl nezinām, kā šī prāva tiktu uh, noslēgta. Eh, tagad daži vārdi par uh, zvanu izsakošanas uh, programmu un. Uh, ar šīs programmas palīdzību var reģistrēt pilnīgi visus telefonu zvanus, kas notiek uh, ASV teritorijā. Jāsaka, ka šī programma vienkārši ir ļoti pārsteidzoša. NSA var iel ielūkoties arī katra cilvēka kontaktos mobilajā telefonā. Nu, cik ilgi tas vēl turpināsies? Mēs uzzinājām, ka šāda uh, zvanu reģistrācija tiek veikta lielākajos telekomunikāciju uzņēmumos, un tā tiek izmantot vismaz septiņus gadus. Mēs izpētījām arī Horizon gadījumu, un e, mēs paši īstenībā arī esam slēguši ar viņu līgumu. Un e, mēs vēlējāmies šo lietu, lai šo lietu izskata arī federālā valdība, un mēs apgalvojam, ka šī programma uh, pārkāp gan pirmo, gan ceturto konstitūcijas pantu, proti pirmām kārtām izteiksmes brīvību un otrām kārtām uh, tiesības būt nenovērotam. Prezidents Obama un uh, citi administrācijas darbinieki teica, ka šī programma bija domāta, lai ievāktu metadatus un nevis sarunu Eh, saturu, bet īstenībā šāds apgalvojums patiešām eh, nav no svāra. Mums ir jāsaprot, vai tiek ievērot cilvēku privātās dzīves aizsardzība. Man nav jūs priekšā jāatkārto, cik eh, daudz svarīgas informācijas jūs varat pateikt telefonu sarunā, piemēram, ja jūs eh, zvanāt uz eh, karsto tālruņa līniju, lai sūdzētos par vardarbību ģimenē un to uzzina varmāka vai kā cits, nu tas, protams, ir ļoti jūtīgs jautājums. Uh, Un mēs vēlamies apstrīdēt šīs programmas tiesiskumu, ņemot vērā pirmo konstitūcijas pāntu, proti par pulcēšanās un uh, vārda brīvību. Mums ir jārunā par šiem jautājumiem ar pilsonsko sabiedrību, un cilvēkiem īstenībā ir tiesības sarunāties, ar ko viņi grib un kad viņi grib, uh, lai viņus nenoklausās valdība. Uh, Eh, paldies Dievam ir šie trauksmes cēlāji, kas mūs informē par šādu nepieļaujamu un nelikumīgu uzvedību. Ja Mēs, protams, eh, aktīvi darbojamies arī kongresā, un mēs vēlamies, lai kongress eh, sašaurinātu uh, Uh, otrā panta 15. punkta aptvērumu tādā veidā nepieļaujot šādu sarunu noklausīšanos un reģistrāciju, un viņi nevar visu laiku tikai aizbildināties ar to, ka vēlas izsekot teroristus, tajā pašā laikā izsekojot miermīlīgus pilsoņus. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties eh, jūsu uzklausīšanā un, protams, ar prieku uzklausīšu arī jautājumus. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Paldies abiem viesiem. Good, the, the routine is known. Domāju, ka kolēģiem nav nekāds noslēpums, um, kāda ir mūsu procedūra, proti tagad jautājums uzdos referents, ēnu referenti, un tad atkal došu vārdu mūsu viesiem, lai viņi atbildētu uz jautājumiem. Ja mums uh, būs pietiekam daudz laika, organizēsim arī otro jautājumu kārtu, un uh, kolēģi jau ir pieteikušies runāt, bet lūdzu esiet pēc iespējas lakoniskāk, lai, protams, citi arī tiktu pie vārda. Referenta kungs, lūdzu. Paldies, paldies abiem viesiem. Protams, es saprotu, ka jums tiks uzdot daudz jautājumu. Es jau esmu pieredzējis, kā tas notiek šādās uzklausīšanās. Pirmais jautājums Markam. Jūs runājāt par starptautisko. Uh, līgumu par eh, pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, par 17. pāntu, jūs mums arī sniedzāt ieteikums par SWIFT un tā tālāk, tas bija ļoti vērtīgi, bet gribēju pavaicāt par ASV gūto pieredzi. Mēs eh, gribam, lai mūsu pilsoņi tiktu pasargāti un mans pirmais jautājums kāda tad noskaņa valdīs kongresā runājot par attiecīgu likumdošanu un ko tad valdība vēlas panākt. Mums ir jāsaprot, eh, cik lielā mērā ir jāpasargā mūsu pilsoņi, protams, jūs vēlaties pasargāt arī savus, jāsaprot, eh, vai mums šeit ir eh, pietiekami līdzīgi viedokļi. Jūs mums sniedzāt ieteikums par SWIFT un par PNR PNR, jeb PDR vienošanos un. Kā jums šķiet, kādā virzienā tas viss iet? Mēs uh, uh pārtraucām sarunas par SWIFT, bet ko par visu to domā ASV? Un visu beidzot par datu aizsardzības uh, regulu. Jūs neminējāt saikni starp šo regulu un veikto izmeklēšanu. Varbūt, ka jūs varētu to vairāk ilustrēt. Un, protams, arī Krāmpas kundze eh, ir laipna aicināta izteikties par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Varbūt, ka sākumā apkopusim visus jautājumus, un tad viesi varēs atbildēt. Ēnu referenti. Fosa kungs ETP grupas vārdā. Paldies! Arī es no savas puses vēlējos pateikties abiem runātājiem. Auch ich möchte gerne. Arī es vēlējos pateikties abiem viesiem. Jūs mums pastāstījāt, kā to visu aplūkoja tieši caur amerikāņu prizmu. Uh, Man ir daži jautājumi, īpaši atsaucoties uz Rotenberga kunga uh, ieteikumiem. Nevar tos uzreiz pieņemt ar tādu sajūsmu. Vai jūs dzirdat tulkojumu? Funkcioniert's? Yes. Um, ich, ha ich hadere etwas mit Ihren. Es īsti nezinu, kā uztvert jūsu ieteikums, jo. Uh, runājot par brīvās tirzniecības līgumu, līgumu var izmantot, lai ieviestu datu aizsardzības standartus, nevis vienkārši pateikt, labi, tagad pieliksim punktu, pirms viss tiks precizēts. Tā tad arī līgumā varētu ieviest šādu datu aizsardzības noteikumus. Tālāk ņemot vērā uh, tos nolīgumus, ko jau esam slēguši ar ASV, man ir radies iespējas, ka izmantojam atšķirīgas procedūras. Tātad šis tradicionālais ceļš tiek slēgta dažādi līgumi, un tad ir tāds nelegāls ceļš. Uh, Man šķiet, ka mē, mums vienkārši nevajadzētu atteikties no legālā, no tradicionālā ceļa, e, vajadzētu tieši otrādi izskaust šos nelegālos līdzekļus. Ja mēs runājam par starptautisku datu aizsardzības sistēmu, tad Eiropiešiem ir jāsaprot, ka citās valstīs varbūt latiņa netiks pacelta tikpat augstu kā pie mums. Uh, Kā jūs to varētu iedzīvināt likumdošanā, vai tas būtu drīzāk Eiropas vai Amerikas modelis, nu vai mēs te vispār runāsim par ķīniešu vai krievu modeli? Protams, mums ir jāsaprot, ka pastāv atšķirības un jāsaprot, kāda ir šie starptautiskie datu aizsardzības principi. Ja kaut kas jau ir uh, jums padomā, tad varbūt uh, padalieties arī ar mums. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Es esmu Alde, ēnu referenta, bet, uh, nu, esmu ļoti pieklājīga un tāpēc savu vārdu ierakstīju pašās. Pašā saraksta apakšā paldies, tagad Albrecht kungs no zaļajiem paldies, paldies, ka ieradāties. Paldies, ka ilustrējāt šo ASV perspektīvu. Man iešāvās prātā tāds interesants jautājums. Kas jūsuprāt notiktu, ja uh, uzņēmumi ja uzņēmums un struktūras, kas neatrodas ASV, tiktu izsakot ņemot vērā uh, citu likumdošanu, nevis to, kas ir spēkā likumdošana. Nu, piemēram, salīdzinot to uh, ar uh, NSA spiegošanu. Viņi uh, izspiego Eiropas pilsoņus, Yahoo, Google un citos uh, portālos. Situācija ir visai neveikla. Eiropas Savienības internetu lietotājiem uh, ir šie reālie draudi, ka viņu dati tiek novēroti. Bet kas notiek ar ASV pilsoņiem? Viņiem taču arī ir savas tiesības, vai ir kādas iespējas, ka mēs varētu vairāk arī uzzināt par to, vai viņi jūtas pietiekami droši. Tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam kaut ko vairāk uzzināt, jo mums taču ir jāparaksta arī ASV Eiropas uh, pamatnolīgums. Un vai tiešām kāds vēlas uh, šo privātumu aktu grozīt, ņemot vērā uh, citu valstu pilsoņus tālāk par caurskatāmību un piekļuvi datiem? Varbūt, ka vajadzētu procedūru pātrināt, lai eh, būtu vairāk caurskatāmības, ņemot vērā to, cik, liela, cik lielas iespējas ir valdībai piekļūt dažādiem datiem. Nu, varbūt vajadzētu arī kaut ko uh, izskatīt ANO kontekstā. Protams. Uh, jādomā arī par šo starptautisko, pilsonisko un politisko brīvību struktūru. Varbūt šeit ir domāts arī par uh, līguma pārkāpumiem. Paldies! EKR ēnu referenta nav zālē. Es neredzu nevienu citu, kas varētu pārstāvēt šo politisko grupu. Tagad goe Ernstas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Um. Vielen Dank, dass Sie erstmal gekommen sind. Paldies, ka vispār pie mums ieradāties. Un mēs tad varam redzēt, ka ne tikai mēs esam cietuši, bet arī jūs. Līdz ar to mēs savā ziņā esam sabiedrotie abās Atlantijas okeāna pusēs. Bet situācija gal galā nav iepriecinoša, varētu teikt, tā ir pat bezcerīga, varētu likties bezcerīga, bet es tam neticu. Man ir vairāk jautājumi. aplūkojot to visu no attāluma, kādi ir lielākie šķēršļi, kas eh, kavē eh, grozījumu ieviešanu vai situācijas labošanu? Kur ir šie lielākie zemūdens akmeņi, ko vajadzētu dabūt prom no ceļa? Uh, Kas ir jādara, lai patiešām varētu kaut ko darīt, lai varētu kaut ko mainīt? Mēs jau te varam runāt par neskādiem likumiem, bet neko arī neatrisināt. Tātad, kurš ir šis atspērienu punkts? Jūs runājat arī par starptautiskiem standartiem, par starptaut tautisku standārtu izveidi, bet pirms nonākt pie šādiem standartiem mums varbūt jāmaina savu domāšanu, ir jāsāk cienīt vienam otru. Mēs saprotam, ka varbūt ir nepieciešamība apkopot kādus datus, bet uh, jāsaprot, kā tas notiek. Tālāk uh, brīvās tirzniecības līgums. Rotenberga kungs, jūs teicāt. Mums nevajadzētu tagad uh, tā strēpt karstu un vest sarunas par šādiem līgumiem, nepadomājot par sekām, un citiem liekas, ka brīvās tirzniecības līgumu varētu izmantot, tur ieliekot arī dažus skaistus teikumus par datu aizsardzību. Kā jūs to saskatāt? Un visu beidzot, ja Amerikas pilsoņi tiek izspiegoti, uz kādiem likumiem tad balstās valdība, lai to darītu? Vai pilsoņi, iedzīvotāji ir tikpat sašutuši kā mūsu pilsoņi. Vienkārši pasakot, nu, tādai praksē ir jāpieliek punkts un tā tas neies krastā. Arī mēs tiekam izspiegoti, un viņi, ja viņi redzēs, ka mēs eh, tiekam izspiegoti tāpat kā viņi, viņi varbūt sapratīs, ka mums ir kopīgs problēmas. Paldies! Tagad uh, uzdošu dažus jautājumus Alde grupas vārdā. Man ir daudz jautājumu, tādēļ centīšos būt kodolīga. Pirmām kārtām vēlējos uzzināt. Surveillance. I always have the feeling it's much more effective than the. Uh... Tātad, uh, kā jums šķiet, uh, vai ir kādi ierobežojumi runājot par pilsoņu novērošanu un uh, par to, vai ir, piemēram, informācijas brīvības aktam uh, kāds alternatīvs? Tālāk, mēs visi vēlamies drošību, Marks Rotenbergs to teica, bet vai patiešām ir kāda pierādījuma, ka pilsoņus izspiegojot varēs paaugstināt drošības un aizsardzības līmeni, vai patiešām šī izspiegošana noveda pie kaut kā, vai ir iespējams to kontrolēt, vai šie e, novērošanas mehānismi patiešām ir nesuši cerētos augļus. Un pretēji, vai mūsu rīcībā ir kādi dati, ka e, š šī informācija ir tikus izmantot nelikumīgi, nevis lai aizsargātu pilsoņus. Mēs esam dzirdējuši, ka tā tas ir noticis. Vēlējos pavaicāt, vai nav kādu citu legālu instrumentu, lai uh, iegūtu informāciju. Ir taču sastarpējā uh, tiesiskā sadarbība. Nu, kādēļ tad amerikāņi mums nelūdz uh, piedāvāt informāciju? Kādēļ viņi vienkārši bāž degunus uh, pilsoņu datos? Tālāk daži jautājumi par jūsu sabiedrotajiem. Uh, amerikāņu pilsonisko brīvību aģentūras strādā ļoti aktīvi. Es gribēju pavaicāt, kur ir jūsu sadarbības partneri Eiropā. Es vienmēr ceru, ka kādreiz tiks izveidota Eiropas pilsonisko sa brīvību savienība, bet vai jūs sadarbojaties ar kādām aģentūrām un organizācijām Eiropā, tāpat arī Brazīlijā? jāsaka, viņa arī nebija pārāk laimīga, ka eh, tika noklausītas viņu prezidentas telefona sarunas. Tie bija, tātad tā bija pirmā jautājuma kārta, došu vārdu runātājiem, lai atbildētu uz jautājumiem. Pieci kolēģi vēlas izteikties otrajā kārtā, bet tagad sākumā vārds atbildē. Mark. To... Paldies, mēģināšu izteikties īsi, īsi un neatkārtoties. Priekšsēdētājs Kunz, jūs uzdevāt dažus ļoti labus jautājumus, kādi būs rezultāti ASV. Es domāju, ir vērts ņemt vērā to, ka kaut arī ASV valdība ir gatava jau šovakar politisko nesaskaņu rezultātā lielā mērā slēgt savu darbību, ir pārsteidzoša vienošanās eh, visās politiskajās grupās, ka ličinē programma bija nepareizi un tajā pieliek punkts. Patiesībā šovasar eh, konservatīva pārstāvis eh, kongresā viņam pietrūk tikai piecu balsu, lai pārtrauk finansējumu ASV. Um, datu ievākšanas programmai. Tas bija ļoti pārsteidzoši atbalstīt gan demokrāti, gan republikāņi. Tomēr tas sniedz cerību, ka gaidāms izmaiņas. Uh, Prezidents ir paziņo, izziņojis reformas kongres, zinātniskā sabiedrība, taču problēma ir šāda. Pat labam šīm izmaiņām nebūs nekāda nozīmīga, nebūs nekāds nozīmīgs ietekmes uz to uzraudzību ir vērsts pret Eiropu. Tas jums ir jāsaprot. Jāapzinās, ka ASV pretestība pret eh, uzraudzības eh, darbībām var palīdzēt atrisināt problēmu, uh, saistībā ar uzraudzību ASV, taču maz ticams, ka tas atrisinās uzraudzības problēmu ārpus ASV. Un vēl pāris citu punktu. Priekšsēdētājs eh, kungs un Vosa kungs. Eh, jautājumi bija par priekšlikumiem, ar kuriem nāca klajā, vai tiešām ir vērts pārtraukt tirsniecības sārunas, sagaidot uh, rezultātus privātuma jomā. Es domāju, šis ir viens no veidiem, kā jūs varat panākt konkrētas rezultātus, ja prasības ir pamatotas un ja tās izvirza ar to mērķi, lai uzlabotu privātumu un arī uz, panākt uzlabojums tirzniecībā ilgtermiņā. Galvenais ir, ka no kongresa jāpieprasa izmaiņas privātuma uh, likumā, kas nosaka juridisko aizsardzību ASV uh, eh, pilsoņiem pret uzraudzību. Un ja ASV aģentūras izšķiras par uh, informācijas ievākšanu, tam nav pienākums tad arī, bet ja tas tā izšķiras, tad jānosaka, ka uh, būtu nevis vienkārši vienošanās vēstule, bet stingrs likums, uh, kas jums ļauj aizsargāt savus pilsoņus. Es uzskatu, ka tam jābūt radikālam solim, tāpēc es jūs, jūs aicinu tā šādi rīkoties. Uh, Priekšsēdētāji runāja par izmaiņām, par datu uzglabāšanu. Uh, Albrecht kunga ļoti labs darbs un viņa kolēģi darbs. Mēs arī ASV esam pieprasījuši, lai tiktu īstenots eh, prezidenta pieprasītais privātuma likums. Eh, prezidents to izsludināja vairāk kā pirms gada, taču nekāda reāla tiesiska juridiska darbība nav sekojusi tātad. Uh, īstena aizsardzība ASV patērētājiem nav nodrošināta. Ja tiktu izdarīts lielāks uh, spiediens, lai īstenotu patērēto aizsardzības aktu, tad es domāju, arī Eiropas Savienības uzņēmumiem no tā būtu lielāks labums. Vosakungs arī uzdeva jautājumu par juridiskiem problēmām. Kā mēs risinām tādu problēmu, kur. Pa, uh, pastāv juridiski vienošanās. Es domāju, lielākā problēma šeit ir saistīta ar īstenošanu praksē. Ja jums ir drošu, uh, drošas, drošu ostu noteikums, tad problēma nav. Problēma ir ar tā īstenošanu praksē. Jo tad, ja likums netiek īstenots praksē, tad jebkāda tiesiskā aizsardzība, kas ir jūsu rīcībā, patiesībā nedarbojas. Tātad galvenais ir, lai vienošanās tiktu īstenot. Albrecht kungs runā par to, cik svarīgi ir, lai dati būtu caurskatām. Mēs pilnīgi atbalstām šo domu. Mēs domājam, ka labākais privātuma aizsardzības mehānisms patiesībā paradoxālā kārtā ļauj cilvēkiem zināt, kāda veida informācija par viņiem tiek glabāta. Neviena, ne valstiska, ne privāta organizācija nejūtas atbildīgāk pret kādu e, individuālu personu, kā tas, ka viņi zina, ka kādu dienu cilvēks ir parādīties viņu duru priekšā un uh, uzdot jautājumu, grib zināt, kāda data par jums man ir zināmi, kas tie ir. Es domāju, ka jebkādai caurskatāmai um, uh, organizācijai ir jābūt gatavai sniegt atbildi šiem jautājumiem. Es domāju, vairums privāto un valsts uzņēmumu nebūs spējīgi to atbildīgi izdarīt jautājums, kā tad šīs problēmas atrisinātās šeit izskanē. Es mēģinu jums sniegt konkrētas ierosinājumus, ieteikums. Es redzu, ka izmaiņas privātuma aktā, jeb likumā, ir reāls izmaiņas. Arī uh, privātums pilsoņu tiesību aktā arī ir nodrošināms. ASV jūs uzdevāt jautājumu, ko mēs darām. Uh, Mēs skatījāmies uz eh, ārējās izlūkošanas aktu. Mēs strādājām ar eh, Amerikāņu Pilsonisko brīvību savienību, SILU, e ar citām nevalstiskām organizācijām mēs tagad esam panākuši, ka publiski ir pieejami galvenie juridiskie spriedumi, mums tas likās svarīgi, mums rīcībā ir jauni dati par juridisko pilnvaru izmantošanu, mums tas šķiet svarīgi, tāpat ir priekšlikums uh, lai būtu iespēja stāties pretvaldība, tad, kad uh, tiesneši nāk klājā ar saviem spriedumiem. Es domāju, ir daudz, kas darāms, daudz ir paveicams, tas tā viss ir virzības priekš, taču tas uh, nemainīs situāciju attiecībās ar Eiropu. Īs, Sofija uzdeva jautājumu par ko tādu, kas arī mums ir svarīgi. Informācijas brīvas pieejamības akts. No, tā ir otra medaļas puse, tad, ja jūs runājat pilsoņu tiesībām, saistībā informāciju. Mēs e, arī novaram, nu, kā uzvedas valdība. Mēs zinām, kā Snowdena veiktais spiediens arī liek aģentūrām rīkoties caurskatāmāk Un es domāju, mums jāturpina izdarīt spiedienu. Šodien šīs aktivitātes ir saistīts ar valdības eh, aktivitātēm. Mums eh, cilvēkiem ir tiesības zināt, kāds tas ir. Lielas paldies, turpina priekšstādātāji. Es domāju, interesanti, ka ties, e, cienījama, caurskatāma organizācija pilsoņiem spējas pateikt, e, kādas, e, kādas datus viņi uzglabā par šo cilvēku. Es, tas man atgādina, ka es lūdzu ASV valdībai paziņot, kādu datu viņiem pieejam par mani. Viņi man nevarēja sniegt atbildi. Paldies, Katrin Kamp. Ir daudz komentāru piebilstam tam, ko Rotenberg kungs jau sacīja agrāk. Viens jautājums, kas notiks, ja citas interneta valstis. Citi uzņēmumi, tādi kā Facebook vai Google, arī sniegtu visādi šitā informācija brīvi, tad skaidrs, ka cilvēki būtu sašutuši par to. Skaidrs, ka valdes, valdības eh, apzinās, ka tā ir bijusi kļūda, un eh, valsts drošības aģentūra baidās, ka uh, Uh, uzņēmumi var arī vairs nesniegt šīs informā, šo informāciju, un tas skaities aģentūra darbībai. Mm, man ir nedaudz uh, bažu par to, ka pašreizēji ziņām nāk pārāk vēlu. Uh, ārvalstu izlūkošanas uh, orders uh, tiek uh, izsniegts pirms gada, bet reāli Ir eh, taču visi tie dati jāizskata, un tas aizņem milzīgi daudz laika. Eh, es esmu skeptiski noskaņot par trans, transparentu ziņojumu. Kur visi līdz šim ir bijuši? Yahoo, Google patiesībā uzvedās labāk nekā, telekomunikā, nekā telekomunikāciju uzņēmumu. Es gadiem ilgi cīkstējos ar to, lai telekomunikāciju Kompānijas sniedz eh, amerikāņu pilsoņiem informāciju par to, cik ilgi tiek uzglabāta informācija par viņiem, cik ilgi uzglabātas ir viņu īziņas, cik ilgi šie dati par to, kas viņiem zvanījuši vai kam viņi zvanījuši. Un Hickory pilsētā Ziemeļkarolīnas štatā es eh, no maza uzņēmuma beidzot saņēmu atbildi. Tur vienā lapas pusē uh, bija uzrakstīts uh, Cik ilgi pieprasa uzglabāt informāciju tieslietu ministrija? Tātad eh, gadiem ilgi telekomunikāciju uzņēmumu amerikāņiem nesniedz informāciju par šo lietu. Un vairāk tagad, protams, uzņēmums uztrauc tā virzība pret viņiem, pieprasot caurskatāmību Runājot par eh, foja jeb informācijas brīvās pieejamības aktu, tas var būt eh, svarīgs instruments, taču, ja tas eh, tiek neat, neadekvāti izmantots, tad par labu tas nenāk. Tas tikai liecina par to, cik daudz pēdējo trīs mēnešu laikā mēs esam uzzinājuši no Edvarda Snowdena. Tas ir pilnīgi revolucionējis visu izlūkošanas datu sistēmu ASV. Viss tagad uh, eh, gribas zināt informāciju, kāda veida tiešām pilndars ir katrai no tām programma. Mums nav pieejama visa šī informācija, un tas tikai vēl uzsver to, cik svarīgi ir šī otrā saruna kārta, otrais saruna panelis, eh, kas mums šodien notiks. Uh, Es tiešām uzskatu, ka maz ticams, ka jebkāda veida ASV pilsoniskās organizācijas darbība uzlabos privātuma noteikumus ASV attiecībās ar citām valstīm, piemēram, ar Eiropas Savienību. Trūkst uh, inf, instrumentu, mūsu rīcībā, jo galvenokārt ASV likumi ir, protams, vērsti uz ASV pilsoņu aizsardzību, nevis uz pilsoņu aizsardzību. Tātad darīsim, ko varēsim. Paldies, priekšsēdētāji turpina. Otrā jautājuma kārta pieci deputāti grib izteikties, varbūt, kad sniedzat atbildi otrajā e, atbilžu kārtā jūs varētu pastāstīt par uh, liecībām, kādas pieejams par datiem, par datu iz, izmantošanas procesings, Vainhaudas kundze. Latvors kundze un vēl divi deputāti pirms tam. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Labi. Morvai kundze, divas minūtes. E, magyar nyelven szeretnék beszélni. Paldies. Vēlos uzdot savu jautājumu ungāru valodā. Jūs šķiet esam guvuši uzvaru neveselīgā konkurences cīņā pret ASV. Jo, kad mēs noturējam uzklausīšanu par eh, pilsoņu tiesību pārkāpumiem Ungārijā, toreiz klātesošo bija daudz vairāk nekā tagad. Man pārsteidz, cik maz ir eh, deputāti šeit. Tā Vareškungs, eh, kas toreiz bija ļoti aktīvs, kurš sevi reklamē kā lielu pilsonisko brīvību, cīnītāji pats tagad nemaz nav klāt. Mans jautājums ir šāds. Trūkst intereses uh, par uh, šo, šiem pārkāpumiem, par to, ka tie taču ir uh, nelegāli. ASV ir atbildīgi par nelegālu darbību šai ziņā, un tomēr interesi trūkst. Vai tas ir tāds kā 1984 Orvela scenārijs. Kāpēc ASV valdība ievāc datus par Eiropiešiem un par ASV pilsoņiem? Uh, ASV valdība mums stāsta, protams, ka tie ir mēli, ka šie dati ir nepieciešami, lai apkarotu terorismu. Eh, jebkurš sakarīgs cilvēks ļoti labi saprot, ka tie ir salti meli citādi ilgi un dikti neklausītos uh, Eh, ne, netikt veikt noklausīšana pret uh, Brazīlijas prezidentu un arī netikt vākt informāciju par uh, banku uh, darbību. Ja būtu runa tikai par terorismu, tad skaidrs, ka tiktu pieņemts punkts tiem kariem, kas, kurus izvērš teroristi. Tad kāds jūs skatījumā ir šo datu ievākšanas mērķis, ka, kā viņi ir paredzējuši izmantot šos datus? Uh, Un mans trešais pēdējais jautājums. Amerikāņu Pilsonisko brīvības savienību un ECLU. ACLU, e kā jūs esat paredzējuši aizsargāt uh, Snowden kungu? Tātad, kurš aizsargās Snowdena kunga tiesības un interesi ASV? Morvēs kundze tiek pārtraukta, lūdzu, Zibels kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi. Esmu gandarīta dzirdēt no ASV pilsoniskās sabiedrības, ka ir notiek debats par datu ievākšanu un, pat, un ka pašreiz notiekošais ir uh, pārāk visaptveroši pat pēc, 9, uh, pat pēc 11. septembra notikumiem. Vai jūs ņem, ņemot vērā valdības reakciju, kāds pasākums attiecībā uz ASV pilsoņiem, vai kas tāds notiek tāpēc, ka valdība atzīst, ka tā gāja pārāk tālu, vai vienkārši paziņojums vien no jūsu viedokļa? Tā ir tikai tāda deklarācija, vai tie centieni pabeigt šīs debates no valdības puses. Un vai jums ir kā, uh, kāds priekšstats, kā vadīt debats starp ASV un Eiropas Savienību? Un es piekrītu Markam Rotenbergam, kā turpinot darbību tā, it kā nekas nebūtu noticis sarunās starp ASV un Eiropas Savienībā, neko nemainīs. Jo, ja es sapratu jūs pareizi, jā, ASV pilsoņi ir gandarīti par viņu pašu uzraudzīšanu. Tātad, ja tam tiks pieliks punkts, tad labi, taču tas nekā neietekmēs ES pilsoņu uzraudzīšanu. Tātad, kā jūs gaidiet atrisināt šis, šis debats? Un es piekrītu Rotenbergungu sacītēm, ka vienīgais risinājums būtu pārtraukt šīs debatas, jo tas būtu ne tikai Eiropas interesēs, bet arī ASV interesē. Varbūt jums ir kāds citas idejas, kā mēs varam panākt, lai šīs debatas Eiropā turpinās un arī starp Eiropas Savienības pilsoniskajām sabiedrībām un jūsu Amerikas pilsoniskajām sabiedrībām. Paldies. Paldies, Bronksa kungs. Paldies. Kā valsts drošības aģentūra iegūst informāciju no šiem masīviem datiem? Vai tiek identificēts e, to personu un organizācijas saraksts kaut kā, vai arī vienkārši nejauši izlases ceļā tiek atlasīta informācija? Cik lielā mērā ASV pilsoņus, pilsoņiem kaitē e, nepolitiska rakstura kontakti ar uh, valsts drošības aģentūru. Kā šī informācija tiek izmantot? Vai tā vienkārši tiek ievākt kā informācija, vai tiek spērt kaut kādi soļi arī juridiskā formātā? Kā norisinās debats ASV, kurš uh, izdara spiedienu, lai turpinātos izlūkošana? Kādas uh, lobistu intereses liek šķēršus privātuma uh, aktīvistu interesēm? un kā ir iesaistīts ārvalsts, vai kādreiz dati tiek nosūtīti trešām valstīm. Baldēna kungs pagājušajā nedēļā nāca klēja ļoti interesantu komentāru. Viņš sacīja, ka uh, problēma ar uzraudzīšanu nebija saistīta tās izmantošana, kā es biju teicis, bet tā, tās zināšanas, ka vispār uzraudzība pastāv, un tas uh, var cilvēku saturēt no. Uh, tiemekļu vietņu apmeklēšanas. Ja pareizi sapratu Rotenberg kungu, drošības dienas neuzskata, ka viņus ierobežo privātuma likumi tādā veidā, kā tie ierobežo mūs. Līdz ar to, kādas juridiskas izmaiņas esat paredzējusi, īstenot skaidrs, ka tam nebūs nekādas jēgas. Un tad, ja paraugāmies uz šīs telpas, eh, šīs sanāca eh, apmeklējumu. Es domāju, būtu labi, ja 24. Eh, septembra un šodien sanāksme un nu, ceturtdien paredzētā sanāksme tiktu noturētas kopā. Priekšsēdētāji, diemžēl man par to nav teikšanu. Mums, es domāju, sanāksmju nu, jau tā ir daudz. Baidenholzer kungs, lūdzu. Dankišen. Uh... Äh. Paldies. Gribēju pateikties jums par šo dažunīgo informāciju. Paldies, ka jūs arī pastāstījāt, kas tad īsti notika ASV. Protams, jāsaprot, ka situācija ir uzlabojusies. Gribēju Es tātad esmu pārliecināts, ka sadarbība starp ASV un Eiropu ir jāveido daudz ciešāk arī starp pilsoniskās sabiedrības grupām, tāpat kā starp parlamentāriešiem. Gribēju pavaicāt, kā uh, mūs aplūko ASV vai vispār kāds par mums tur domā un kas mums būtu jādara, lai par mums aizdomātos, lai mūs pamanītu. Es domāju, ka mums uh, varbūt ir jābūt aktīvākiem, lai pievērst sev vairāk uzmanības. Es nezinu, vai te vēl ir iespējams daudz ko vairs par labu. Paldies! Paldies, ka izteicāties ar tik, la, tik īsi Latvijas kundze lūdzu pēdējā runātā. Paldies, priekšsēdētē! Arī es vēlos pateikties Markam un Katrīnai, kā jau parasti, par viņu atbalstu ieguvām lielu atbalstu no EPIC un ACLU. Tas ir viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc nav Eiropai pilnīgi jānošķirs no uh, pilnīgi uh, jāpārtrauc attiecības ar ASV. Es nedomāju, ka te ir runa par uh, ASV un ES attiecībām, bet drīzāk par uh, attiecībām ar valsti un datu uzraudzītājiem. Es domāju, mums ir jāatrod veids, kā saprātīgi izdarīt spiedienu uz valdībām un uzņēmumiem. Protams, te nav runa tikai par ASV valsts drošības aģentūru. Pēdējos mēnešos es ar vienu arī atgadīju par eh, Lielbritāņu GCHQ un arī Francijas uh, drošības aģentūru. Nu, nav tā, ka es gribu tikai kāds konkrēts valsts kritizēt. Mums ir eh, Eiropā vietēja rakstura problēma par pārāk plašu izlūkošanu, uztraudzību no izlūkošanas dienas puses. Šo procesu būs grūti pārvaldzīt, kā labāk uh, izdarīt spiedienu, nezāģēt to zāru, uz kuras spiež, sēžam. Es domāju, ka saruna pārtraukšana būtu tās ar zāģēšanu, uz kur mēs paši sēžam. Es domāju, mums labāk jārod saprātīgs veids, Un es domāju, manā skatienā būtu ievērot uzņēmumu interesi datu aizsardzības ziņā. Un jādomā, kādas spiedienu mēs varam izdarīt, lai pārliecinātu par to arī kongresu. Sofija Intfelde un es esam piedalījušies, piedalījušies kā priekšsēdētājs. Ja mums ir pieredze sarunās ar ASV. Um, um, attiecīgās organizācijas priekšstādātāji, kur neuztrauc um, upura aizsardzību un informācijas neizplatīšanu. Es gribētu uzdot jautājumu Arkam. Jūs runājat par to, ka no kongresa sagaidāt to, lai būtu izmaiņas privātuma aktā uh, par neuzraudzīšanu. Bet īpaši Eiropiešiem uh, tas privātuma akts taču ir uh, amerikāņu interesēs, nevis eh, Eiropas Savienības interesēs, vai ne? Labi, priekšsēdētāji, tāda bija jautājuma, varbūt tad jūs varētu atbildēt pretējā secībā. Krampas eh, kundze varētu sākt. Paldies, tātad ir vairāk jautājumu. Atbildēšu dažiem tiem, un tad Marks atbildēs pārējiem. Jautājums par Snaudenu. Un vai kaut kas tiek darīts viņa interesēs, lai viņa aizsargātu? šis temats jau publiski eh, tiek skatīts. Eh, mēs esam viņam ļoti pateicīgi par to, ka viņš publiski ir sniedzis informāciju par šiem pasākumiem. Mēs esam gatavi viņam sniegt arī eh, atbalstu aizsargāt viņu, ja tas būs nepieciešams. Bija jautājumi par to, ka valsts drošības aģentūra iegūst konkrētus datus no visa tā, visu daudzo datu masas. Ir nediferencēta piekļuve datiem. Cita piekļuva kaut saistīta ar uh, konkrētiem datiem attiecībā uz kādu valsti. Nav tādas vienotas atbildes, bet cerams, ka nākošies Snaudera, s, uh, nākošā informācija, ko sniegs Snaudens, Eh, patiesībā ļaus mums eh, vairāk saprast, kā tas notiek. Mūs uztrauc eh, uzraudzības šietamā mazināšanās, tāpēc, ka cilvēki negribēs runāt ar mūsu organizāciju, piemēram, tāpēc, ka viņi zinās, ka viņu uh, komunikācija tiek novērota. Es, eh, es ielu, ietvaros es runājusi ar daudziem reportieriem, un pēdējo mēnešu laikā man nekad nav bijusi darīšana ar tik daudziem reportieriem. Es gribētu norādīt, cik drošsirdīgi viņi ziņo par valsts drošības aģentūras darbību. Kad uh, Snaudera. Uh, paziņojuma rezultātā atklājās, eh, ka daži reportieru informācija tie, eh, saziņa tiek uzraudzīta, tad eh, viņi tomēr tāpēc nesamazināja savu saziņu, un tāpēc mēs jau īpaši esam gandarīti par tiem reportiem, kur turpin sniegt informāciju, kuri uh, arī piekļūst uh, dokumentiem un kā viņi izolēti ar tiem strādā, kaut zinot, ka viņi vēršas pret valsts aparātu. Bija jautājums par to, vai kaut kā nelabvēlīgi, nelietīgi izmēr šodie dati. Tas ir tāds um, sapīgs jautājums, jo bieži vien uh, daudziem mums nav piekļuve, valdībām pat nav piekļuve uh, informācija par to, kā informācija tiek izmantot, ir uh, zināms, ka, uh, ka informācija par teroristiem uh, tik, tika gūta no viena avota, un tad mēs uzdevām jautājumu, vai jūs uh, nebūtu varējuši to gūt no kāda cita avota, viņi nezināja atbildēt. Ir informācija kurai pieeja ir tikai, zināmā, valdības pro programmam. Un tad rodas, protams, jautājums, vai šādas programmas ir uzlabojušas drošumu. Tas īpaši attiec uz pilnīgi, pilnīgi katras personas telefonu datu uzglabāšanu. Tam tiešām nav jēgas dot Vārnmarkam. Just... Jā, kas attiec uz Snowdena kungu, tad mani kolēģi ASV, jo īpaši Džaslan Redik, kas ir um, tāds ļoti cienījams cilvēks un uh, nākamajā saruna panelī konkrēti runās par Snowdenu teikto, tad nu, varbūt lielāko daļu šī jautājuma es novirzīšu viņam. Morvais kundze uzdeva jautājumu, kādēļ šie dati tiek ievākti. Tādēļ tas tiek darīts. Mēģināšu teikt savu viedokli. Dati, kas tiek šādi publiskā veidā ievākti ir um, publiskai lietošanai, tomēr šādi slepenā veidā ievākti dati tiek izmantot, lai iegūtu varu un kontrolētu cilvēkus. Un tieši tādēļ valstu modernās demokrātiskās valdības tik ļoti arī uztrauc par šādu slepenu datu ievākšanu. Tur tiek runāts par varu un kontroli. Sepols kundze jautāja, kādēļ situācija ASV mainās. Nu, atbilde ir tāda, ka notiek šāds sabiedriskais dialogs, tomēr otra puse atbildes ir tāda, ka Baltais nams uzklaus arī Eiropas līderu balsis un pastāv šādas bažas, kas tiek starpvaldību dialogā paustas par bažām, par um, to, ka tiek nu, notiek noklausīšanās sarunām starp valstu ierēģiem, tir, ar tirzniecību saistītiem augstu līmeņu ierēģiem. Uh, Un ir šī sarkanā līnija, kuru nevajadzētu pārkāpt. To uzskata gan ASV ierēģi, gan arī Eiropa, un varbūt tieši tādēļ ASV šobrīd reaģē. Bronksa kungs uzdeva daudzus ļoti labus jautājumus, tika jautāts, ko tad īsti dara valsts drošības aģentūra. Nu, mēs visi mēģinam saprast, ko tad viņi īsti dara. Manai organizācijai epic.org uh, ir ļoti daudz resursu, arī Katrīnas organizācija ir ļoti daudz šādu datu, un mēs šogad plānojam daudzas konferences, lai labāk saprastu, kas tad īsti notiek. Manuprāt, viens no dokumentiem, kas atklāja visvairāk, bija ne tikai šis rīkojums, kam bija juridiskais spēks, bet arī tiesas atzinumi, ko uh, izdeva šī ārvalstu uzraudzības tiesa, un šajos dokumentos ir ļoti daudz informācijas un detaļu par to, kādā veidā šīs programmas darbojas. Un saskaņā ar tiesas um, viedokli arī tur tika atklāti konstitucionālo tiesību, citu tiesību pārkāpumi. Un tie ir jautājumi, ko mēs pētām. Vainholcera kungs uzdeva jautājumu, kādā veidā mūs uztver ASV šo starptautisko bažu kontekstā, un, manuprāt, ASV sabiedrība vēl aizvien nedomā par um, šīs novērošanas globālo aspektu. Brazīlijas prezidents pavisam nesen izlēma netikties ar Obamu runāt par šo jautājumu, un arī um, Merkels kundzes um, oponenti runāja par šo jautājumu Vācijas um, tātad vēlēšanu kontekstā, bet es domāju, ka nepietiekama sabiedrības daļa ir informēta, par, tādēļ par to ir jārunā. Uh, Tika runāts par vēl kādu ļoti svarīgu praktisku jautājumu. Jā, ir jābūt piesardzīgiem. Šajās politiskajās cīņās nevajag atteikties no lietām, kas jums ir svarīgas. Jā, es to visu saprotu un cienu. Bet mēs pavisam nesen runājam par ASV un Vācijas attie attiecībām šo datu aizsardzības bažu kontekstā. Un es uh, rakstīju vēstuli, un kāda daļa no vēstules bija tāda, ka draugi draugus neizspiego. Ļoti vienkārši patiesība un ir tomēr atšķirība Ir atšķirības starp uh, spiegu jā, tā, tā, situācijas izmeklēšanu un cilvēkiem, kas rada bažas un apdraudējumu valstī. Un no otras puses šādu pastāvīgu datu ievākšanu par kolēģiem, sabiedrotajiem, draugiem. Un ASV šķiet ir šķērsojuši šo sarkano līniju. Paldies. Thank you very much. Paldies. Jā, nu tiešām varētu padomāt, ka iz, tā tad uzraudzīt un novērot tiek tikai aizdomās turamie un uh, um, tātad cilvēki, kas rada draudus valstī, un es gluži nejūtos, ka mēs būtu šādā lomā, bet jebkurā gadījumā paldies, paldies par jūsu ieguldījumu mūsu diskusijā, noteikti tur arī nākotnē sazināsimies, un varbūt um, vēlāk, ja nu šīs uzklausīšanas laikā rastos vēl kādi jautājumi, dosim iespēju jums uz tiem atbildēt. Bet šobrīd paldies! Un pirms pārējiem pie otrās diskusijas sadaļas gribētu tikai uzsvērt, komitejas locekļiem, ka ASV iestādes ir aicinātas sniegt pierādījumus arī šai komitejai, bet viņas atteicās. Mēs saņēmām vairākas vēstules, un tagad es citēju, kurās bija teikts, ka mēs nožēlojam to, ka nevaram sniegt jums šādus pozitīvus atziņu, atzinumus attiecībā uz ASV dalību Un, kas attiecas uz iepriekšējo diskusiju daļu, mēs tur bijām aicinājuši piedalīties arī Nīderlandes iestādes, kas arī atteicās, arī apvienotās karalists iestādes. Esam aicinājuši nākotnē pie, varbūt piedalīties mūsu darbā, šobrīd gaidām atbildi. Tādēļ, ja kāds grib izteikt kritiku attiecībā uz uh, šīs uzklausīšanas sastāvu un saturu, tad, nu, gribu, lai jūs zināt, visas puses ir aicināts piedalīties, iesaistīties. Viņa atteicās. Morvais kundze, lūdzu, Jā, vēlētos saņemt šo vēstuļu kopijas, būtu noderīgi, jo iespējams tad mēs varētu uh, arī mūsu vēlētājiem padalīties šo vēstuļu saturu. Jā, esmu pārliecināta, ka sekretariāts tās var izplatīt saka priekšsēdētāju. Nedomāju, ka tur ir kaut kādi noslēpumi. Noslēpumi vispār ir daudz, bet, nu, vēstules konkrēti nebūs šajā gadījumā. Labi, paldies! Nu, aicināšu nākamo, nākamos runātājus ieņemt vietas zāles priekšā. Nākamā diskusija daļa ir veltīta trauksmes cēlājiem, viņu darbībām no vienas puses un juridiskajai aizsardzībai no otras puses. Kā jau tas tika norādīts, tad šo cilvēku loma ir patiešām svarīga. Ja mums pieejamie caurskatāmības tiesību instrumenti pienācīgi nedarbojas, jo īpaši. Mēs uzklausīsim trīs runātājus. Sākumā Dreika kungu, kas kādreiz strādājis, tātad bijis augsts līmeņa ierēdnis uh, valsts drošības aģentūrā. Tad uh, videokonferences veidā uzklausīsim Vībe kungu, kas uh, bija augstākā līmeņa analītiķis valsts drošības aģentūrā. Viņš mums pievienosies no Vašingtonas. Un nobeigumā pēc tam uzklausīsim Makons kundzi. Ceru, ka izdevās uh, iznāk pareizi. Viņa ir strādājusi MI5 izlūkošanas daļā. Lūdzu. Okay. Sorry. I was instructed wrong. <laughs> I tried to get it right. Sorry. Okay, we're going to. Uh... Labi. Katram no jums dosim 15 minūtes jūsu prezentācijai. Un tā kā mums ir plānota video konference, tad aicināšu jūs arī tomēr pieturēties pie šī laika grafika, jo citādi te, tīri tehniski būs mums sarežģījumi. Sveicam jūs mūsu vidū, sveicam jūs mūsu komitejā. Došu vārdu Dreika kungam, lūdzu. Thank you to the Europe. Paldies Eiropas parlamentam un Lībe komitejai par to, ka esat mani uzaicinājuši piedalīties jūsu svarīgajā uzklausīšanā, saistībā ar šo izaicinājumu, ar ko visi sastopamies par NSA novērošanas programmām Eiropas valstīs un arī gan ASV, gan Eiropas pilsoņu privātumu drošību. ASV ir um, milzīgs uh, novērošanas tātad šis aparāts, kas izmanto arī telekomunikāciju tīklus, tādējādi izspiegojot jūs un mūsu pilsoņus. Uh, šādas slepenas uzraudzības uh, programmas, novērošanas programmas tiek īstenotas um, slepenā veidā. Crypto... Es strādāju kā kriptolingvists arī jautājumos, kas bija saistīti ar Eiropu, un mans primārais interešu mērķis bija Austrumvācija novērošana tika izmantota, lai pilnībā iegūtu informāciju un zinātu visu bija darbības moto. Tomēr nekad nebija iedomājies, kā ASV izmantotu šādu pieeju, lai īstenotu savā valstī valsts finansētu novērošanas režīmu. Un lai tātad um, šādā veidā novērot ne tikai ASV pilsoņus, bet arī pārējo pasauli. Vai mēs tiešām vēlamies nonākt šādā situācijā, kad val, ASV kļūst par novērošanas valsti. Un šādā statusā, šādā veidā ikvienam ir aizdomas un tiesības netiek īstenotas, tās tiek pārkāptas, lai it kā mūs visus aizsargātu. Tā, tas ir tikai iegans, kas tiek izmantots, lai iegūtu milzu datu apjomu par mūsu visu dzīvēm. Diemžēl jāsaka, ka šāds novērošanas režīms nu ir pāraudzis milzīgā globāla līmeņa sistēmā, kas iet tālāk nekā teroristu, terorismu un citu noziegumu izmeklēšanu. Un jūsu komiteja ir jāsastopas ar izaicinājumu strādāt ar šiem, šiem norādēm par novērošanu valstī, mēģinot aizsargāt pilsoņu tiesības un mēģinot nodrošināt šo suverenitāti pilsoņiem. Lai arī šāda attieksme apdraud uzticību starp valstīm un apdraud mūsu tirzniecībai un komercijai izmantotos mehānismus. Un šāda pieeja nozīmē, ka mm, tātad mērķis attaisno jebkurus līdzekļus, tādējādi mēs apdraudām valstis, valstu suverenitāti un novirzamies no reālajiem konkrētiem riskiem un apdraudējumu. Tā vietā mēs nodrošinām piekļuvu pilnīgi visiem datiem. Un tad, kad uh, valsts drošības dienesti izmanto šo informāciju, ko pilsoņi, iedzīvotāji un uzņēmumi izmanto ikdienā, paļaujoties uz datu aizsardzību, konfidencialitāti un drošumu, šādā situācijā ir ļoti grūti nodrošināt uzticamību šai sistēmai. Mūsu pilsoņu un valstu suverenitāte ir uz kārts. Un, pateicoties Snowdena nesen atklātajai informācijai, ASV ir milzīgā mērā pārkāpusi savu pilsoņu tiesību robežas, tajā pašā laikā iejaucoties arī citu valstu teritoriālajā integritātē un gan ASV, gan trešo valstu pilsoņu, citu valstu pilsoņu brīvībās. Esmu saņēmis regulāru informāciju par šādu šīs mērogu paplašināšanās kopš devi, uh, 11. septembra, un jau kopš paša sākuma es strādājot NSA, esmu vienmēr zinājis par ļoti slepenām novērošanas programmām ASV, kas ieguva un apkopoja un uzglabāja digitālos datus, tajā skaitā telefonu numurus, e-pasta adreses, transakcijas, darījumus, un tādējādi ASV vienkārši piemēroja šādu vispārēju datu iegūšanas un apkopošanas pieeju, tajā pašā laikā attālinoties no konstitūcijā noteiktajām normām un pārkāpjot valsts pilsoņu tiesības, uh, izmantojot šādu varas instrumentu pat lielākā mērā nekā tas noticis iepriekš 60. un 70. gados. Šādas programmas uh, tika izstrādātas mēnešos un gados pēc 11. septembra, un tas bija pateicoties ASV valdības augstā līmenī pieņemtiem lēmumiem. Un šāda pieeja nebija nepieciešama, jo pastāvēja juridiskas, tiesīgi pamatotas, pa, pamatoti instrumenti, kas ļautu izvērtēt šos riskus, tajā pašā laikā aizsargājot arī ASV pilsoņu drošību un tiesības. Es runāju par šīm savām bažām mūsu struktūras iekšienē, un pēc tam kļuvu par trauksmes cēlāju divos izmeklēšanas gadījumos, kas tika skatīti 2002. gadā. Bieži vien uh, pārliecinājos, ka tiesības un noteikumi tika pārkāpti NSA un no 2003. līdz 2005. gadam piedalījos vairākās revīzijās, kur tika atklāts, ka um, ir vairāku miljardu vērta NSA programma, kas ir krietni mazāk efektīva un tajā pašā laikā neizmanto jau esošās alternatīvas, kas sargātu pilsoņu tiesības. Es pildīja visus um, tātad noteikumus, kādu, un darīja visu, kas jādara trauksmes cēlājam, un 2006. gadā es izdarīju apzinātos lēmumu, izmantot savas tiesības un devos pie, kreses, pie preses ar šādu svarīgu informāciju, kas bija, kas bija jāzina sabiedrībai par neti, pretiesiskām novērošanas programmām, kas tiek īstenots ASV. Bet tā vietā, lai tiktu runāts par šo pieļauto kļūdu un nelikumībām, tā vietā es tiku padarīts par mērķi. Un pateicoties uh, tam, es uz savas ādas izjūtu šo atriebību, es pazaudēju darbu kā valsts ierēdnis, attiecīgi paliku bez um, ieņēmumiem. Tajā pašā laikā man bija, protams, jāmaksā par uh, jurista pakalpojumiem, nācās atteikties no um, mājas kredīta un bija jāatsakās no visiem uzkrājumiem un ietaupījumiem, un tas bija tikai pats sākums. Mana pieredze kā trauksmes cēlājam ir patiešām šaušalīga kā signāls par to, ko valsts var un arī darīs. Tad, kad cilvēks izstāsta taisnību par to, ko dara vara Tā ir politi tās ir politiskās represijas un cenzūra, pats tiešākais veids, bet brīdī, kad par to tiek norādīts, šī konstitucionālā veidā tiek rasti tādi apiešanas veidi, tiek runāts par valsts drošības apdraudējumu, bet tajā pašā laikā tā, valdība mēģina iedvest bailes šiem trauksmes cēlājiem, bet šobrīd esam nonākuši tādā laikā, kad šādi bažas radoši jautājumi par valsts par sabiedrības interesēm un neapdraud valsts drošību. Nē, tā tiek uzskatīta par spiegošanu, um, kas mums neļauj iet šo brīvas un demokrātiskas sabiedrības ceļu. Es darīju visu, kas manos spēkos, lai aizsargātu visu ASV pilsoņu neatņemamās tiesības un ikviena cilvēka suverenitāti, ko ļaunprātīgā veidā izmanto un pārkāp valsts valdību laikā, kad tam nebija nekāda pamata. Tas tik vienkārši izmantots kā iegansts, lai īstenot šādu bezatbildīgu, nelikumīgu un pretlikumīgu uh, pilnvaru īsteno, īstenošanu slepenā veidā, un es kļuvu par trauksmes cēlāju, jo, es, jo manuprāt, tas nebija godīgi. NSA pieļāva daudzus kļūdas un pārkāpumus, un tad pēc tam šāda novērošana tika vērsta pret mani 2007. gadā. Um, manā, man, tātad man māja tika, um, tajā notika reids, un uh, tika piespriedz 35 gadu ieslodzījums. Šīs pārmērīg, pārmērīgās apsūdzības uh, kas tika vērstas pret mani, ir tikai simptoms pārspīlētajām bažām, kas ir radušās pēc 11. septembra, un tieši veids, kā tiek ierobežotas izteiksmes brīvība, un valsts atrada veidu, kā pārvērst mani par valsts ienaidnieku. Es kļuvu par pirmo trauksmes cēlāju, kas ir notiesāts pēc otrā pasaules kara Un nu, galu galā tika izmantoti likumi, kam, kas ir jātiecina pret spiegiem, nevis pret trauksmes cēlājiem. Dati tiek ievākti bez ierobežojumiem. Tie, tas tiek darīts bez attiecīgās personas piekrišanas, pret, pret personas gribu, un tas ir pretlikumīgi. Un kad mēs runājam par valsts novērošanu šādā līmenī, kas tiek veikta slepenā veidā un caurskatāmības principi tiek pilnībā ignorēti, šajā brīdī pilsoņiem ir jāapzinās un jāsāk uzmanīties par to, kas viņus sagaida nākotnē, kad pilsoņu tiesības tiek atņemtas, pārkāptas, un tas viss tiek darīts valsts drošības vārdā bez cilvēku piekrišanas. Draudi, kā jau jūs nojautīsiet, rada tādu klimatu, kad uh, vienīgās bažas ir valstu drošība, un tādējādi valdība var kontrolēt sabiedrības prātu un nostāju. Tas vien aiz, aizvien lielākā mērā at, attālinās no konstitūcijas, rada bažas gan ASV, gan arī citās valstīs, un tā rezultātā mums būs šāda nacionālās drošības status, kas pastāvīgi uh, um, rada stresu un visādā veidā apdraud de demokrātiju. Kā jau to uh, teicis Montesquieu, tad tiesiskuma vārdā, balstoties tiesiskuma iegansta veiktie pārkāpumi, ir neatgriezeniski un Es kļuvu par valsts mērķi šādā plašākā kampaņā vēršoties pret trauksmes cēlājiem, un tas tikai parāda, ko var un darīs valsts, lai uh, apklusināt cilvēkus, ko tie nevēl dzirdēt, nevēlas dzirdēt. ASV pieeja šobrīd ir tik lielā mērogā uzsauks un Snowdenam piemērs ir tikai viens no rādītājiem. Te mēs nerunājam tikai par to, ka tiek noklausīšanās ASV, nē, te mēs runājam par milzu masu novērošanas sistēmu, kas darbojas visā pasaulē, tiek mazināti interneta drošības standartu un bez privātuma un datu aizsardzības. Uh, neviena pilsoņa neatkarība nebūs vairs droša, un šobrīd tas tiek darīts sistemātiski, nu, un tā tad slepeni. Un pat ja mēs uh, tiešām uzticētos NSA, ka viņi mērsīsies tikai pret teroristi, teo, teroristiem, šobrīd tiek apkopoti un uzglabāti cik vien plaša informācija iespējams. Šeit uh, tā tad nav vairs nošķīruma starp sabiedrisko un publisko dzīvi. Viss, kas bijis, ir privāts, ir kļuvis publisks, un tas valdības acīs ir vienā kategorijā, un tagad tas daudzus gadus tiks glabāks, glabāts gadījumā, ja nu to kādreiz ievajadzētos. Šādas slepenas uh, programmas un tie, tā, un tie, kas pret to vēršas, pret uh, tiem tiek vērsta šāda ļoti strikta politika, un Tādēļ vērts atcerēties, kas notiek gadījumā, ja valsts sponsorēta novērošanas sistēma tiek izmantota brīvību ap apdraudēšanai. Pateicoties šīm tiesībām, kas ir not nodotas valstī, vairs nebūs iespēju atgūt šīs tiesības un cīnīties pret valsti. Jo tehnoloģija kapacitāte ir milzīga un nevajadzētu cilvēkiem visā pasaulē uztraukties par šo varu, kas ir ASV valdībai un ko tā var izmantot. Valst, valstī nevajadzētu veikt šādu masu novērošanu, aizbildinoties ar draudiem, kas varētu pastāvēt, un, cīnīties, un nevajadzētu cīnīties ar visiem, kas pret to iebilst. Tādēļ es aicinātu jūsu komiteju izvērtēt caurskatāmību un šo juridisko pamatotību pilsoņu runas brīvības, asociācijas brīvības apkarošanai. Mums ir jāizvairās no šādas nevēlamas datu apkopošanas un iegūšanas, ko veic valsts. Tādēļ es ceru, ka jūsu komitejas domās par likumprojektu Eiropas līmenī, kas nozīmē, ka tā tad ir nepieciešams kodēt uh, un kriptēt informāciju, to veiktu e- Eiropas Savienība, jo šobrīd mēs redzam, ka esošā sistēma vada tādu globālu līmeņa novērošanas sistēmu, kas pārkāp esošo datu aizsardzības regulējumu. Kā dalībvalsts aizsargājas no šāda novērošanas režīma, jo redzam, ka ir jānāk klajā ar politiku, kas um, neļautu iegūt šādus uh, sensitīvus personas datus, uh, un ir jāizveido sistēma, lai tie starptautiskie uzņēmumi, kas slepenā veidā iegūst šo informāciju, to izmantotu ļaunprātīgiem mērķiem. Jūsu dalībvalstu interneta operatori ir būtiska loma, jo šobrīd dati vienkārši tiek uzglabāti, nevis pārņemti, tā teikt. Un pastāvīgi ir iespēja uh, interpreters are asking you to slow down. Can I also ask you to come to a conclusion? Vai uh, varētu lūdzu lēnāk un arī lēnām nonākt pie rezumējuma, saka priekšsēdētāji. Es, um, runātājs turpina, es zinu, kāda ir mana pieredze. Nobeigumā rezultāts man gan bija veiksmīgs, es nenonācu cietumā par to, ka es runāju pret, un gāju pret sistēmu un pret varu, jo šāda nepakļaušanās um, netiek vērtēta pozitīvā veidā, veidā mūsu laikos. Un pēdējā lieta, kas ir vajadzīga mūsu sabiedrībai, ir šāds digitāls žoks, kas mums, kas mūs izseko pastāvīgi, aizvien lielākā mērā tātad saprot un uh, piefiksē to, kas mēs esam, ko mēs daram un ko mēs sakam. Paldies! Thank you very much for that statement. Um, now we... Paldies. Tagad mums ir paredzēta videokonference ar Kirku Vībi, kas ir arī kādreiz strādājis NSA. Viņš uh, ir pieslēdzies no Vašingtons. Vai jūs varat man, mani dzirdēt? Sveicināti Eiropā! Mr. Aguilar, members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament, greetings from Washington. Sveicināti! Sveiciens Eiropai no Vašingtonas. Lopes Agilar kungs, dārgie Libe komitejas locekļi. Jāsaka, ka šis ir jautājums, kas ir svarīgs visām civilizētajām nācijām. Un likumam ir jāaizsargā cilvēki, cilvēki, kas mīl mieru visā pasaulē. Es gribu pateikt, ka diemžēl Amerikas Savienotajās valstīs daži individi grozīja ASV konstitūciju tādā veidā, eh, kas netika pieredzēti jau vismaz gadsimtu vai pat ilgāk. Tātad ceturtais grozījums, kas aizsargā visu pilsoņu brīvību. Tur ir rakstīts, ka ir iespējami arī zināmi iemesli, kādēļ varētu pārkāpt privātuma tiesības. Un tad viņi mēģināja uh, mainīt likuma tekstu un interpretāciju. Maikls Heidens teica, ka ceturtajā grozījumā izmantota valoda nav iemesls uh, izsakot pilsoņus, bet eh, šeit ir paustas tādas aizdomas. Tātad. tad paši NSA aģenti varēja lemt, kas tad varētu būt sabiedrības interesēs un kas nē, kāda iemesla varētu kalpot viņu izsaukošanai, ņemot vērā 11. septembra traģiskos notikumus. Jāsaka, ka kongress arī to visu atbalstīja, un kongress īstenībā drīzāk pateiks, jā, nacionālās drošības vārdā labāk atļaus izsakot pilsoņus, nekā veiks paši savus galvenos uzdevumus, proti aizsargās savus pilsoņus pilsoņus. Un jāsaka, ka tehniskie grozījumi likumā radīja tikai jaunu sajukumu kad vēlāk nāca gaismā, ka arī amerikāņi tika izspiegoti, tad NSA teica, ka šis pārkāpums bija tikai nejauši. Bet pateicoties Edvardam Snowdenam, mēs tagad zinām, ka tas notika sistemātiski un ar nolūku. Uh, kad mēs uzzinājām par to, kā NSA pārkāpa privātuma tiesības, divi kādreizējie NSA direktori Viljams Oldens un Babris Inmens ļoti asi nosodīja šo praksi, un es varu uh, tikai citēt kādreizējos rakstus. Bils Oldens teica, ja š, ka šie cilvēki būtu jāapcietina un ka prezidents Bušs tiktu atstādināts no amata, viņam kongresa izteikt neusticību, ja tas būtu noticis viņa eh, pilnvaru laikā. Un Aldena kungs šķita tik nikns, tad, kad sniedza interviju avīzei, viņš vispār pat nevarēja sev kontrolēt, runājot par šo NSA aferu. Kādēļ ģenerālis Oldens bija tik nikns? Kā visi uh, kādreizējie militāristi cilvēki, kas valkāja formu, viņš bija gatavs aizsargāt ASV pret visiem ienaidniekiem, gan e, iekšienē, gan ārpus valsts, jo kā kādreizējās valsts drošības aģentūras direktors, viņš vēlējās rūpēties par to, lai visi ievēro e, NSA pirmo Uh, bausli, proti nav, nedrīkst noklausīties pilsoņu sarunas bez tiesas pavēstes. Un arī Reis Inmens, kas kādreiz bija visieredzētākais augsta līmeņa izlūkdienestu pārstāvis, arī nosodīja šo te uh, uzraudzības aktu, kas tika pieņemts 1978. gadā. Protams, šajā likumā noteikti bija kāda rindiņa, kurā tika minēts, ka nedrīkst veikt noklausīšanos. Tika runāts par kādreizējo NSA augsto morāli. Un Holdena kungs teica, ka ir jādarbojas saskaņā ar likumu, un ja kāds vēlas grozīt likumus, tad viņi to vienkārši izdara. Holdens negribēja grozīt likumus, bet tos savādāk interpretēja ASV tieslietu ministrija, bet tas nenotika saskaņā ar augstākās tiesas lēmumu un pilsoņu atļauju. Tagad vēlējos jums parādīt uh, dažus PowerPoint attēlus un gribu jums uh, demonstrēt, ka ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas nav nekādu nekādas vajadzības uh, upurēt uh, brīvību uz drošības altāra, ņemot vērā tās augto lielo datu ieguvi. Pirmajā attēlā jūs redzat, kā tiek definēts datu saturs. Protams, runājot par uh, datiem, mēs šeit runājam par meta, metadatiem un uh, saturu. Uh, tikai izlasiet dažus no šiem piemēriem, lūdzu. All right, could we have the metadata slide, please? Vības kungs priekšsēdētāji pārtrauc. Šķiet, Vai prezentācija ir izdalīta kolēģiem drukātā veidā? Jāsaka, no ekrāna nolasīt ir ļoti grūti, bet jā, prezentācija ir atrodama jūsu mapītēs uz galda, jūs priekšā. Okay, so, so... Es atvainos, Vības kungs, ka jūs pārtrauc. Tā tad es tikai minēšu dažus piemērus jūsu komitejai. Tātad, piemēram, Microsoft Word dokuments vai e-pasts vai telefona zvana saturs. Tātad tas ir saturs, content. Un kas ir metadati? Tas ir um, sarunas vai vēstules apraksts. Piemēram, ja jūs zvanāt kādam draugam, jūs izmantojat telefona numuru. Un jūsu telefona numurs un uh, adresāta telefona numurs ir metadati. Un mēs tos, mēs tos saucam par adresēm šos numurus. Un, protams, jums ir gan Twitter vai Facebook lietotāja vārds, jums ir e-pasta, parole, un tie visi ir metadati. Un arī, piemēram, uh, e-pasta nosaukums, e, kontu numuri, e, mašīnas numuri, tie visi ir metadati, tā pati informācija, kas ats, raksta, cik liela ir fotografija centimetros un pikseļos, tie visi ir metadati. E, lūdzu, vēlētos tagad jaunu attēlu. Tur runāts par Pareizi, jā. Country, the United States. Content. Gribu jums pastāstīt, cik lieli draudi pastāv. Protams, ASV likumā ir noteikts, ka bez tiesas pavēstis nedrīkst uh, datus piedāvāt izskatīšanai, bet saskaņā ar ASV likumu metadati ir pieejami jebkuram. ar metadatu palīdzību. Katru reizi, kad jūs pieskaraties kādai elektroniskās informācijas sistēmai, jūs atstājat pēdas. Šīs pēdas um, ir uh, tāds kā reģistrs, un tam var piekļūt visi, kas vēlas izmantot elektronisko uzraudzību, un šos datus, šo, šīs pēdas, ko atstājat virtuālajā vidē, ir iespējams savienot. Uh, Tad, kad jūs izmantojat kādas tehnoloģiskās ierīces, vienmēr var paskatīties, kurā brīdī, ko jūs esat rakstījis, kurā brīdī, kas ir noticis. Tā tad jebkura jūsu pēda, jebkurš solis internetā ir izsakojams un tas sākas apmēram 6 no rīta un beidzas 10.37 vakarā. Un jūs varat redzēt arī piemērus, kādas elektroniskās transakcijas ir iespējams izsekot un kādas pēdas tas atstāja internetā. Tālāk, privāts informācijas nelegāla izmantošana. Tas ir nākamais attēls. šis jautājums ir uh, kaut kas jauns, varbūt jūs vispār nesat ar to iepazinušies, un manā rīcībā esošajā prezentācijā uh, jūs varat redzēt, kādas uh, normas ievēro šī organizācija. NSA rīcībā esošo informāciju izmanto arī citas ASV valdības iestādes, lai veiktu savus uzdevumus, ja šī ir uh, organizācija, kas cīnās pret narkotiku tirzniecību un izmantošanu. Protams, viņi tā tad vēlas pārtvert eh, narkotiku tirgotājus, cīnīties pret narkotiku izmantošanu. Bet aplūkojot otro slaidu, nelegāla privātās informācijas izmantošana, jāsaka, ka īpašo operāciju nodaļa aizklāja savus informācijas avotus. Are prosecuted by the U.S. legal system. Jāsaka, ka tieslietu sistēma eh, nekad netiks saukt eh, šīs eh, ASV iestādes nekad netiks saukts tiesas priekšā, jo cilvēki, kas tiek izsakot, bieži vien vispār par to nenojauš un viņi bieži vien uh, maskējas, sakot, ka šos datus nav iegūši, piemēram, internetā vai izsakot pilsonis, bet, piemēram, uh, ievācot uh, informāciju, ievācot pierādījumus un veicot izmeklēšanu. Tālāk runājot par uh, masveida telefona metadatu ieguvi. Smiths pret Merilinu 1979. gadā jau bija uh, līdzīga lieta tiesā. Es gribēju pieminēt šo lietu, jo īstenībā novērotāji, novērošanas iestādes savu rīcību attaisno tieši citējot šo lietu. Tur bija zaglis un viņa upuris. Zaglis pirms tam zvanīja upurim, izsakoja to, un policija uzstādīja upura mājās noklausīšanās ierīci, lai uh, iegūto informāciju, pierādojums izmantotu tiesā, pierādīt, ka šis cilvēks bija jau pirms tam uzmācies telefoniski savam upurim. Tātad šis bija pierādījums, ka tika izmantoti metadati, un viņi, e, balstoties uz šo 79. gada prāvu, attaisno savu pašreizējo rīcību, sakot, ka viņi var masveidā apkopot šos datus, bet tas ir patiešām kliedzoši. Un es domāju, ka e, joprojām e, ir jāorganizē tiesas prāva. Uh, pret NSA. Jāsaka, ka 79. gadā neviens tiesnesis taču nevarēja iedomāties, ka varēs masveidā ievākt datus par jūsu bankas kontiem, telefona zvaniem, katru ēpastu, cik bieži jūs izmantojat kredītkartu un tā tālāk. Ceturtais konstitūcijas grozījums, un es jums to nolasīšu. Tas nav uh, garš teikums, bet tas jums būs ļoti svarīgi. Cilvēku tiesības justies droši savās mājās, uh, uh justies drošiem, ka viņus neapcietinās un viņiem neuzbraks visus šos uh, no, visas šīs normas nedrīkst pārkāpt. Vienīgi tādā gadījumā, ja ir kādi pierādījumi, eh, ka ir nodarīts eh, apdraudējums vai varētu pastāvēt risks citu drošībai, un es nepazīstu Eiropas likums tik labi. Uh, bet es pieņemtu, ka ļoti daudzās valstīs privātuma tiesības eh, ir skan gandrīz identiski kā Amerikā spēkā esošās. Tā tad ir jābūt faktiskai informācijai, ka cilvēks ir tiesībās eh, aizdomās turētais vai iespējamais noziedznieks, nevis vienkārši tāpat ņemt un viņu izsakot un izspiegot. Un visbeidzot, pēdējais attēls. Tur ir rakstīts par analīzi un par elektroniskajām transakcijām un datorsistēmām. Protams, tas rada draudus privātumam, bet jāsaka, ka tas, šīs pašas programmas tiek izmantotas, lai garantētu cilvēku privātumu jūs taču varat kaut ko izpētīt un analizēt, neapdraudot cilvēku privātumu. Te ir viens piemērs. Tātad John Doe, eh, pilsonis X, kas dzīvo Kalifornijā, ir aizdomas, ka viņš ir eh, noziedznieks, terorists vai kāds cits eh, varmā, ka viņam ir kontakti ar kādu vienību, kas ir iekrāsot dzeltenā krāsā, ar kādu fizisku personu, dzeltens. Tātad šie abi cilvēki ir aizdomās turēti, bet viņiem joprojām nav pierādīta viņu vaina informācija tiek apkopota, šie cilvēki viens ar otru sazinās un jāsaka, ka informācija ir kodēta, to nevar nolasīt. Pēc tam var uh, Eh, secināt, ka šie cilvēki ir eh, kontaktējušies viens ar otru, kā tas ir redzams dzeltenajā ailītē, un ir iespējams šos cilvēkus novērot, izmantojot kodētu informāciju un neatklājot viņu personības, neatklājot viņu vārdus. Tas ir iespējams ar programmatūru palīdzību. Nevajag, piemēram, uh, izlūk dienesta uh, ierēdnim uh, atklāt šo cilvēku identitāti pirms viņu vaina nav pierādīta. Tātad šo cilvēku metadatiem ir iespējams izsakot, bet uh, viņu vārdi netiek atklāti, viņu privātums netiek pārkāpts. Bet, ja tomēr uh, kādi, ir kāda informācija, kas ļaut secināt, ka, piemēram, pilsoņa X kontaktpersona ir veikusi ko nelegālu vai plāno kaut tādu veikt, tad ir iespējams informēt tiesu, lai pārliecinātos par šo aizdomu pareizību. Protams, tas automātiski nenozīmē, ka jūs uh, uzreiz informējat tiesu. Protams, tiesai arī ir jā, jāievēro savas normas. Protams, ir iespējams uh, atšifrēt personību, izmantojot programmatūru, un ja šī persona ir jāidentificē, tad uh, tiesa pieņem lēmumu un izlūk dienestam gal galā ir jādod galējā atme, atļauja. Protams, to visu var uh, izdarīt dažu sekundžu laikā, ja tiek izmantot šāda tehnika. Vības kungs, priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, Vības kungs, es ļoti atvainojos, ka es jūs pārtraucu, bet jums vajadzētu tomēr uh, beigt savu stāšanos. Man patiešām ir tāds nepateicīgs uzdevums visu laiku skatīties uz pulksteņu rādītājiem. Pēc tam varbūt varētu vēl pievērsties tam visam sīkāk, eh, kad atbildēsiet uz jautājumiem. Jā, īstenībā tas nāca īstajā brīdī. Tas bija pēdējais, ko gribēju teikt. Paldies! Paldies, saka uh, priekšsēdētāji, tagad jūtos visai neveikli. Dargie kolēģi, došu jums iespēju nekavējoties uzdot jautājumus Vības kungam, jo tā ir videokonference, un nerunājiet Tātad eh, došu vārdu tikai referentam un ēnu referentiem, jo citi jau uzdeva jautājums Dreika kungam. Morais kungs, jums nav jautājumu Fosa kungs no ETP grupas. Es domāju, ka jautājums tiks uzdot angļu valodā. Ja jūs kaut ko nesaprotat, tad dodiet mums ziņu. Vai es drīkst uzdot jautājumu vācu valodā, vaicā Fosa kungs? haben hinsichtlich der Auswertung der Daten und des Sammeln von Daten gesprochen. Runājot par datu apkopošanu un izvērtēšanu. Interessieren, ob die Auswert... Es gribēju pavaicāt, vai datu vērtēšana e, ir izmantota tikai, lai izvērtētu iespējamos riskus, vai varbūt tur bija arī kādas ekonomiskas un politiskas intereses iejauktas. Paldies! Paldies! Tā tad varbūt jūs atbildēsiet uz katru jautājumu uzreiz, lūdzu. Yes. Um, United... Jā. ASV valsts drošības aģentūras harta ļauj izmeklēt ar izlūkošanu saistītos jautājumus, būtībā jebkāda veida izlūkošanas jautājums, kad galvenā uzmetīga pievēr, pievērsta uh, ārvalstīs esošiem mērķiem. Tas ir tas pamats šajā hartā. Kā reāli šī harta atainojas eh, darbībā, eh, te jau ir runa par konkrētiem nolīgumiem ar valstīm visā pasaulē. Un dažs no šāda veida attiecībām nosaka partnerības eh, starp uzraudzības organizācijām un citi partnerība izpauž citādi. Ir dažādi nolīgumi un uh, dažādi noteikumi par plašu informācijas apmaiņu vai šaurāku informācijas apmaiņu pamatoties uz šiem nolīgumiem. Paldies, tāpēc priekšsēdētāji. Zaļo vārdā Albrehta kungs, lūdzu jautājums, lūdzu. Paldies. Es gribētu zināt, saka Albrehta kungs, cik lielā mērā esat paredzējis uzturēt metadatus, saglabāt tos, un cik lielā mērā jūs domājat, tas tika paplašināts pārāk plašā līmenī attiecībā uz ārvalstu uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Valsts drošības aģentūru. Atbildi. Lielas paldies par šo lielisko jautājumu. Atbildēs šādi. Mūsdienu pasaulē tas, kur dati tiek uh, saglabāti, nav būtisks jautājums. Kamēr vien uh, viss ir sasaistīts ar uh, globālo tīklu, World Wide Web. Šie dati ir pieejami organizācijām vai aģentūrām. Vienīgā lieta, kas neļauj piekļūt šiem datiem, ir protokola piekļuve eh, datorprogrammās. Eh, varbūt ir kaut kāda eh, tāda tā kā slēpta informācija, kurā vajag īpašu atļauju. Es uzskatu, ka informācija jābūt īpaši inkriptēta, un e, šo datu atkodēšanai nav jābūt uh, izlīkošanas iestāžu pārziņā, bet uh, atkodēšana jānosaka kādai tiesai, tā lai šī atkodēšanas uh, kodi nebūtu pieejama pilnīgi katram, kurš to iedomājas. Vai dati būtu jāaizsargā draudzīgā vietā? Jā, un tomēr tie vēl ar vienu ir eh, ievainojumi, tos var, tā, tiem var piekļūt klāt uh, hakeri, un tā tad ir jāizmanto tehnika, lai nodrošinātu, ka tas nenotiek. Es savā grafikā jums ar savienotiem tīkliem parādīju, ka ir sistēma, kad nav jāsaglabā dati tādā veidā, mm, tie dati, kas attiecīgi saistās ar terorismu. Tos datus varētu nosūtīt tiesai un tad katru informācijas posmu atsevišķi varētu atkodēt, tad, ja tiek pārbaudīts, ka tas ir pamatoti. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji. Neviens nepārstāv ECR grupu, tad goja grupa lūdzu Ernst. Nozakots. Um, Sie haben gesagt. Paldies. Jūs teicāt, ka uh, dienas neatklāja informācijas avotus, līdz ar to uh, NSA arī varēja šeit aizplīvot uh, um, informāciju. Varbūt jūs varētu nedaudz plašāk to ilustrēt arī, kā tas ietekmēs situāciju kopumā. Paldies. Um, yes. Uh, when Pirmkārt, izlūkošanas uzraudzības organizācijas e, darbojas tā, kā mēs vēlamies, lai tās darboties. Tas te nekāda problēma nav. Un mēs saprotam, ka tam ir jāaizsargā gan metods, gan avots. Šie divi aspekti ir jāaizsargā, lai nu, nodrošinātu, ka noslēpumi panai paliek noslēpumi. Taču tad, ja datus neizmanto vai arī tos izmanto ārpus šīs šo organizāciju noteiktās mm, hartas un ASV. Mums ir tradicionālais šērslis starp izlūkošanu un uh, tiesību īstenošanas iestādēm. Tā, lai nodrošinātu, ka mums nav tāda kā policijas uh, valsts, kas uh, apspiež uh, šo datu izmantošanu. Bet tagad šķiet, ka tagad mēs tieši novērojam šo policijas valsts uh, nākšanu pie varas. Tagad Reuters uh, ir uh, ievākusi informāciju, jūsu dokumentos ir par to informāciju, uh, par uh, narkotiku uzraudzības aģentūru ka tā atlasa būtisko informāciju no šiem datiem. Kā tas ietekmē pilsoņus? Tad, ja jūs vēršaties tiesā, tad jūs nezināt, ka jūs apsūdz par to, ka jūs izmantojāt to, tos datus, kurus izmantot patiesībā neļāva izmantot jūsu pašvaldību. Tātad, ka būtībā jums izvirz tās uh, apsūdzības, kurās varētu apsūdzēt ar pašvaldību. Tāda šī uh, nos, uh, noslēpuma izmantošana, nezinām, citiem nezināma datu izmantošana apdrauda pilsoniskās brīvības šajā jomā. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Vēl viens jautājums no Morvajas kundzes puses, kaut arī viņi ir tikai, kaut arī viņi nav ēnu referenti. Lūdzu, pavisam īsi izsakieties. Bīberkungs, jūs kā bijušais ASV valsts drošības aģentūras analītis, ko jūs sacīt tiem, kas saka, jā, dati tiek ievākti? Mums šie dati ir nepieciešami mūsu nacionālās drošības vārdā, mums jāapkaro terorisms. Un otrais jautājums. Es eh, gribu dzirdēt tieši no jums pašiem, paša šo atbildi. Cik jums zināms, kurs, kur tika ievākt dati no tādiem cilvēkiem kā Boba kunga? Kurš izmantoja šos datus un kādam mērķim? Jūsu eh, prezentācijā tas atainojas. Skaidrs, ka tas netika izmantots, lai apkarotu terorismu. Kurš izmantoja tad šos datus, kas tika pasūtīti no Valsts drošības aģentūras un kāds bija mērķis? Paldies. Paldies, turpinām. Vības kungs. Organizācija, kas nodarbojas ar elektronisko uzraudzību dažādu apsvērumu dēļ, eh, neizmanto šos datus. Šai organizācijai nepieciešama piekļuva dažiem no šiem datiem, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. Taču tas atkal pamatojas uz iespējamo cēloni. Tad būtībā šis process ir daudz plašāks. Tas attiec uz eh, metadatiem un uz satura datiem. Uh, uzmanība jāpievērš vienmēr tām vienībām, kuras ir vistuvāk kriminālajai darbībai. Tad, ja jūs nezināt, vai tas ir kāds noziegums, un viņš noziedznieks jūs vienkārši meklējat kādas liecības, ka tā ir noziedzīga darbība, tas, piemēram, attiec uz eh, džihadistu mm, mājaslapām vai eh, uz eh, tādām lapām, kas veicina islāmisma radikalizāciju vai kas veicina narkotiku izplatīšanu šos datus viegli var sameklēt un tie ir atklāti sabiedrībai. Tas tad būtu pats sākums. Tad, ja jums nav īstena izējas punkta, kā es jums to rādīju savā paraugā, tad patiesībā jums nav vajadzīgi visi pasaules dati, lai atrastu tā, tās nedaudzās saiknes šai personai ar citām personām vai organizācijām pasaulē, kas ir aizdomīgs. Tāpēc mm, vēlreiz saku, jums nav vajadzīgi visi dati, lai gūtu sekmes. Jums tikai vajadzīgi attiecīgie konkrētie dati, kas ir eh, vienas vai divas pakāpes attālumā no, no tiem būtiskajiem datiem, tā kā bija arī Paula kunga gadījumā. Jūs uzdevāt jautājumu, kur ir baba dati? Tie varētu izrietēt no uh, internetu pakalpojumu sniedzējiem, no telekomunikāciju uzņēmējiem, no tirzniecības uzņēmējiem. Padomājiet par visiem tiem datiem, kas nonāk internetu kopīgajā gāzvadā, ja tā varētu sacīt. Lai arī kur šie dati neatros, neatrastos, tiestos var pieprasīt. Eh, piemēram, tiesnesis eh, vai kāds cits juridiski, juridiski pilnvarot personu to var pieprasīt Tā tad vēlreiz saka, nav vajadzīgi visi dāci, lai tad eh, tajos atrastu to mazumiņu, kas kādu dienu iespējams noderēs. Tad tas nav vajadzīgi. Es atvainojos, Morvais kundze saka, priekšsēdē mums nav daudz laika, mēs jau esam aizkavējuši savu darbu un vēlos uzdot jautājumu pati liberāļu grupas vārdā, un tad mēs pārēsim pie nākošā diskusiju paneļa. Divi jautājumi. Jūs minējāt morāli un valsts drošības aģentūru Un izskanēja arī konstitūcija. Man nepārsteigts, ja maša, no Mašana kundzes arī izskanīs, kas līdzīgi. Kad jūs sākāt strādāt ar valsts drošības aģentūru, tad jūs strādājat zināmā konstitucionālā ietvarā. Kas jums lika sajusties tā, ka jūs, sapratām, ka jums, ka jūs sapratāt, ka jums ir jākritizē valsts drošības aģentūra, jākļūst par traukšanas cēlē? Kāda ir gaisotne? Vai citi cilvēki? uh, arī eh, jūtas, ka viņiem tā būtu jārīkojas, vai viņi jūtas droši tā darīt. Un tad otrais jautājums, galvenais eh, lēmums būtu jāpieņem tiesai, taču, protams, ka jums nav vajadzīga eh, galvenā tiesa, Jūs pirmais jautājums. Kāpēc es kļuvu par traukšu cēlēju? Kāpēc es kritizēju valsts drošības aģentūru? Es kļuvu par traukšanas cēlēju divu apsvērumu dēļ. Es secināju, ka pastāv korupcija un eh, trūkst eh, veiksmīgas pārvaldības galvenajās programmās. Viena no šīm programmām parādījās ziņu radījumos. Maikla Heidena valdība Tai laikā tie nedaudzie, kas mēs strādājam šajā, ka mēs zinājām, ka šī programma izgāzīsies, jo pieņēmumi bija pilnīgi nepareizi. Tā bieži notiek ar lielām organizācijām, ka labas idejas uh, tiek kompromitētas no populistisku ideju puses, ka, piemēram, lai nodrošinātu labākus uh, līgumus, eh, labākus tirzniecības noteikums. Mm un eh, tad eh, savu spiedienu izdara arī eh, kongresā esošie, ja tas ir viņu interesēs. Un otrs cēlons, kuru dēļ nāca klajā kritika, jo mans kolēģis Binīs saņēma informāciju, ka NSA nelegāli ievāc informāciju, no, pārbauda datus, par kuriem tai nebija pilnvaru, proti datus uh, par ASV pilsoņiem. Kāds bija jūsu otrais jautājums? Priekšsēdētāji turpina. Es uzdevu jautājumu, vai citi cilvēki jūtas droši nāk klajā ar kritiku pret NSA? Nē, turpina Vības kungs, cilvēki nejūtas droši rīkoties šādi. Es domāju, ir daudzi citi, kas labprāt nāktu klajā ar savu kritiku, tad šiem cilvēkiem mm, ir nepieciešams viņu darbs, viņi negrib zaudēt to valsts struktūrās, un tāpēc viņi tā nerīkojas. Tā, tā, tā, tā ir milzīga brīvās e, informācijas aprites ierobežošana, bet noteikti ir citi, kas arī vēl labprāk nāktu klējā ar savu kritiku. Paldies, turpin priekšsēdētāji, liels paldies, ka bijāt mūsu runātājs, tie bija visi jautājumi no mūsu puses. Visu labāko novēlam jums. Mēs nedaudz esam iekavējuši mūsu darbu. Pēdējais runātājs mūsu šajā diskusiju raundā ir uh, Mašons kundze, bijusi apvienotās karalisti izlūkdienas darbiniece. Lielas paldies, ka aicinājāt mani šeit uzstāties šajā komitejā. Es runāšu nedaudz par apvienotās karalistes eh, situāciju izlūkdienas ziņā un par eh, juridiskiem ierobežojumiem. Un runāšu arī par to, kas notiek ar trauksmes cēlējiem no apvienotās karalistes izlūkdienas puses. Un tad būs dažas rekomendācijas, kuras es labprāt jums uh, eh, pastāstīšu šeit komitejā un cerams izraisīs arī diskusiju. Daudz no jums pazīst apvienotās karalistas izlūkdienas. Mūsu aģentūra darbojas daudz agrāk nekā ASV aģentūra. Tā ir pārparas simts gadu veca. Pirmos 80 gadus šī, šis izlūkdienas oficiāli m, mm, nepastāvēja. Mūsu parlamenta deputāti nedrīkst te uzdot jautājumus par šo izlūkdienestu. Un kopš 11. septembra tika pieņemts oficiāls uh, Mm, eh, valsts noslēpumu likums, eh, kurš noteica, ka nedrīkst izpaust informāciju. Un ja jūs līku, rīkojaties pret šo likumu, tad jūs saņemt 40 eh, gadu cietumsodu. Šis Uh, likums vēl ir viens spēkā. Uh, rakstnieks Pīters Raits sacīja, ka Londonā uh, nodarboties ar izlūkdienas ir pilnīgi atļauts, izlūkdarbība ir atļauts. Uh, Oficiālais noslēpumu a, a, likums tika atjaunots, jo 80. gados bija skandāli kas eh, panāca to, ka eh, cilvēki, kuri līdz šim būtu varējuši celt trauksmi, eh, vairs netika juridiski aizsargāti. Tā, tas izrietē no 1989. gada. Tātad, ja jūs esat tagad kā izlūkdienas darbinieks un par to paužas informāciju, tad jūs jau esat nodevējis. Tad pašā laikā 1989. gadā tika izveidots drošības likums, Un tad 94. Eh, gadā eh, tika, mm, tā kā bija par atspaidu 1989. gada likumam, un tad pirmo reizi parlamentā tika izveidot komiteja, kuras uzdevums bija savā veidā pāraudzīt izlūkdienas darbību. Un tomēr līdz šim gadam šī izlūkdienas un drošības eh, komiteja bija pilnīgi bezobaina, jo tā varēja izmeklēt tikai politiku, finanses un administrāciju. Un eh, nevarēja eh, aicināt uh, liecinieks no izlūkdienesta pieprasīt piekļuvu dokumentiem vai arī izmeklēt uh, apsūdzības noziegumā. Tātad tāds ir šis juridiskais ietvars. Uh, eh, apvienotāja karalistē un mazliet ironiski tagad spriest par, eh, runāt par apvienoto karalisti, jo apvienotā karaliste, spriežot pēc Snowdena sacītā, ir līdzinātāja valsts drošības aģentūras darbībā. Es piebiedroju šai organizācijai 90. gados. Iespējams, ka, ka tas bija visētiskākais periods uh, eh, MI5, mm, apvienotās karalīs izlūzdienas simts gadu senā vēsturē. Un tomēr par spīti tam es un mans bijušais partners, Davids Šelers, secinājām sešu gadu laikā, kad strādājām šajā organizācijā, ka tik daudz tur notiek nepieņemamā, ka mēs uh, eh, nespējam tur vairs strādāt un kļuvām pat trauksmes celājiem. Daudz mūsu kolēģi arī milzīgā uh, skaitā uh, pārtrauc savu darbību šai izlūkdienestā un tomēr mums uh, lika, uh, neļāva paust savu viedokli un David Šellers un es viņam palīdzēju, tomēr nolēma kļūt par trauksmes cēlāju, runājot par uh, veselu virkni noziegumu, kas īstenojās izlūkdienestā, sākot par uh, mūsu valdības ministriem. Uh, Eh, par viņiem bija eh, slepena informācija. Tad bija arī eh, informācija par žurnālistu izl darbības izlū izlūkošanu un par nevainīgu cilvēku izlūkošanu. Un M MI5 meloja valdībai piesazot savas kļūdas. Un mums pēdējais piliens, pacietības piliens, bija, ka tika uh, slēpta informācija par teroristu organizāciju, kuras mērķis bija uh, nogalināt Kadafīku. Un nevainīgi cilvēki tika nogalināti. Tāpēc mēs, uh, mēs uh, pārtaucām savu darbu un mēs zinājām, ka mūsu vajās saskaņā 1997. gada likuma mēs, uh, mēs zinājām, ka mums eh, slepeni jādzīvo Francijā vienu gadu un vēl divus gadus ilgāk, jo mēs zinājām, ka mūs apdraudēja uh, prāvošanās. David, uh, Davids patiesībā uh, 1998. gadā tika apcietināts. Uh, tad, kad Francija viņu izdeva apvienotāju karalistē, un tad otrais viņš nokļūst cietumā 2002. gadā. Uh, Tātad šī pieredze bija visnotaļ biedējoša. Protams, ka mums bija jāatsakās no savas karjeras, no mūsu normālas dzīves, un pastāvēja cietumsoda risks. Jūs uzdevāt jautājumu, kurš to izdara? Deivids nonāca vēsturē vē, cietumā. Viņa brālis tika apcietināts, viņa divi labākie draugi tika apcietināti par to, ka viņi atļāvās paust informāciju par spiegu iznotiem noziegumiem un bija jādzīvo, zinot, ka jūs iespējams pastāvīgi uh, novēro, vairs nevarēja nosūtīt privātus ēpastus vai uh, privāti uh, runāt pa telefonu, pat uh, iespējams pašu guļamistabā jūs tikāt noklaus, uh, tika īstenot noklausīšana. Un mēs jūtāmies, ka mums jādzīvo šādi daudzus gadus. Interesanti bija arī tas, ka Eh, mēs gribējām redzēt, kā, š, kā juridiski iespējams tika pāraudzīta arī ma masu mediju. Ir eh, prakse apvienotāja karalistē spēkā, ka var eh, novērot arī mēdījus. Tu biji arī valsts drošības eh, aizsargā eh, daudz nelegāls darbības notiek. Un eh, var izdot, kā arī tagad ir izdarīts, noteikums, kas liedz apspriest naudana lietu. Plašsaziņas līdzekļos arī mūsu žurnālistus saskaņā ar 1998. gada 5. pāntu var uh, var tiesāt. Šie noteikumi ir drakoniskāki nekā tie, kas spēkā Krievijā. Tā, tad apvienotajā karalistē uh, valda apjukums. Ir it kā uh, oficiāla pāraudzība, mums ir šī oficiālā komiteja parlamentā, taču tā pārsvarā ir bezobaini. Turklāt pēdējo desmitgadu laikā ir uh, nākus klajā informācija, kas liecina par to, ka drošības eh, darbinieki ir melojušai komitejai, jo komitejai nav nekādas reāls, eh, reāla pilnvaru. Ja, piemēram, MI5 vēlas uzklausīt mūsu uh, komunikāciju, tad oficiāli jāiegūst orders, lai to varētu darīt. Taču politiķis iegūst tikai <laughs> kopsavilkumu, kopsavilkumu, kopsavilkumu. Un tad tādā gadījumā uh, eh, uh, eh, MI5 var darīt visu, ko viņi vēlas. Piemēram, var izmantot arī uh, noklausīšanās ierīci Viljams Heigs. Uh, apgalvo, ka to juridiski drīkst izmantot. Bet tad, ja šo te sistēmu var izmantot uh, pilnīgi visos gadienos, tad skaidrs, ka viņi reāli nemaz nedarbojas. Mums apvienotāja karalistē nav konstitūcijas rakstveidā. Tā ir viena no problēmām. Līdz ar to mums ir uh, izlūkdienas, uh, kas rietum pasaulē vislabāk aizsargāts nekā jebkur citur pasaulē. Un mums ir e, tāda kā mm, mm, grupu psiholoģijas vadīta domāšana, bara instinkts. Ja tā nedrīkst darīt, it kā tad neviens arī to nedara. Ir apsūdzības, informācija, ka iespējams MI5 un MI6 bija saistīta spīdzināšana. Uh, un skaidrs, ka šī darbība bija neefektīva, un 70. gados uh, smagu mācību šādā kontekstā guva Ziemeļīrija. Taču pēc 11. septembra notikumiem šiet gūtā pieredze tika aizmirsta, un tad uh, pārskatāmības trūkums izlūk dienestiem atkal ļāva pievērsties spīdzināšanai. Trauksmes cēlāji var Uh, panākt ļoti nopietnu skatījuma maiņu. Īpaši ASV man šķiet, Obama ir izmantojis uh, uh, slepenības uh, likumu, lai uh, īstenotu, veicinātu izlūkdienas darbību vairāk nekā jebkadā jeb, jeb, jeb garāk. Iespējams atcerēties, eh, ka 2010. gadā ASV tika eh, arestēti spiegi un tomēr tika noslēgta vienošanās ar Krieviju un tie tika nodot Krievijai. Tas nozīmē, ka ākal oficiāli spiegi var tikt uh, pilnīgi neaizsargāti un apspiesti no viņu valdību puses. Tiek stiprināta uzraudzības eh, spiegošanas valsts, kā to ataino arī Snowdenas sniegtā informācija. Un visā pasaulē notiek visādi šāds nelegāls darbības, ka, piemēram, terorismu darbībās aiz, eh, aizdomās turamie tiek nogalināti ar bezpilotu lidmašīnām. Un mm, ir arī pierādījies, ka e, militāra iejaukšanās um, Irākā pamatojās uz meliem. Un mums atliek tikai cerēt par lielāku tiesiskumu, par, uh, par to, ka šī darbība pārtrauksies. Ko es ierosinātu trauksmes cēlāja aizsardzībai? Apvienotai karaliste es ierosinātu, lai būtu reāli parlament, eh, parla, uzraudzību no parlamenta puses. Mums vajadzīga tāda parlamenta komiteja, kuru ievēl parlaments, nevis ieceļ premjerministrs. Un tai jāpiešķir plašas eh, pilnvaras, lai eh, trauksmes cēlāji varētu pie tās vērsties, tad, ja viņus apspiež. Šai komitejai parlamentā ir jādarbojas tā, lai trokšņa cēlāji varētu tai uzticēties, ka izmeklēšana gadījumos, eh, kad tiesa vēršas pret trauksmes cēlājiem, būs eh, objektīva. Un sabiedrībai arī jāapzinās, ka tad, ja tiek secināts, ka ir izdarīts noziegums, ka attiecīgais spiega arī tiks sodīt. Es ierosinātu, ka apvienotāja karalse mums nepieciešama juridiska definīcija, ko īsti nozīmē valsts drošība, jo pat laban likumā tāds definīcijas nemaz nav. Un mums ir jāaizsargā valsts drošība. Un spiegi bieži vien to um, sasaistīs ar ar uh, drošības aspektiem uh, un tiek apdraudēti traukšanas cēlāji, kas ir pretēji kas ir pretstatā, pretrunā uh, desmitā pānta otrajā punktā. Jāapzinās, ka nevienmēr tiek apdraudēta valsts nacionālā integritāte. Vēl daži ierosinājumi. Danklans Kambels ir sniedzis uh, uzticamu informāciju par uh, pirms desmit gadiem izveidotā ziņām. Kā Eiropai vajadzētu izveidot savu galveno komunikāciju, infrastruktūru un jānodrošina aizsardzību saviem pilsoņiem. Tāpat jānodrošina, ka ASV ievēro Eiropas kon cilvēktiesību konvenciju, kur ir parakstījušas visas mūsu dalībvalstis. Un noteikumā vēlos sacīt Mums ir nepieciešams tāds tehnoloģiskas politikas, kas ļauj valstī mūs aizsargāt, kas nepieciešams. Piemēram, ja mēs nevaram paši sevi aizsargāt komunikāciju tīklā, tad mēs varētu kā individuāls personas pilsoņi paši sevi aizsargāt. Piemēram, ka mēs varētu neizmantot vairs ASV korporatīvo sistēmu, uh, būtu cits risinājums. Un beigās, kāpēc mēs tā rīkojamies, mēs kā traukcēlēji darbojamies? Mums nepieciešama brīva medija, brīvs internets, jo jā, mums tā nav, ja mēs nevaram lasīt, rakstīt, klausīties un uh, privāti apmainīties ar savām idejām, tad mēs visi esam pakļauti riskam. Mums ir jānodrošina privātums mūsu komunikācija. Te nav runa tikai par to, ka neviens nedrīkst mūsos noklausīties jāsaka, gan ir ļoti nepatīkami jūs zināt, ka jūsu sarunas tiek noklausītas. Taču galvenokārt privātas, privāta komunikācija ir pamats, lai izskaustu uh, uzraudzības valsti. Īpaši, ja jūs domājat ar, par zelta rītausmas pieņemšanos spēkā Grieķijā, tad skaidrs, ka ir jānodrošina privātums. Nobeigumā gribam sacīt, ka drošība un privātums ir jāsabalansē drošības. Eh, eh, Dienas ar vien saka, ka ir jāsabalansē privātums ar drošību. Es gribu sacīt, ka te nav pretruns. Mums nepieciešams privātums, lai nodrošinātu drošību un lai mūsu, mūsu nepārņemtu naidīgi spēki. Paldies! Thank you very much. Paldies. Nu, došu iespēju uzdot jautājumus Dreika kungam un Mašonas kundzei. Kā jau parasti rīkosimies. Tīri praktisku apsvērumu dēļ gribu gan norādīt, ka esam ļoti iekavējuši laiku. Tādēļ sākumā informēšu referentu kā visticamāk jūsu desmit minūtes tiks izmantotas uh, mūsu diskusijai. Nu, re, desmit minūtes esam ieguvuši. Referents neiebilst. Un gribētu sagatavot arī runātājus jau nākamajai reizei, nākamajiem tātad uh, runātājiem gribētu jau tagad jūs brīdināt, lūdzu esiet gatavi izteikties īsi, jo tiešām esam iekavējuši, 6.30 darbs jābeidz mums. Moreis kungs, lūdzu. Jā, nebūs jums jāuzklausa mani secinājumi, visi galu galā esat šeit un dzirdat jautājumus. Nu, var jau būt, ka mans jautājums šķitīs tāds uh, ļoti um, nekonkrēts, ņemot vērā to, cik asas ir šīs diskusijas un aktuāli jautājumi. Ir jāsaprot arī tīri filozofiski un praktiski, kāda ir trauksmes cēlāja loma. Ir jābūt izpratnē par šo iespēju cilvēkus uzklausīt. ASV pieredzē ir direktīva numur 19, par ko runāja prezidents Obama. Es zinu, ko jūs par to teiksiet, bet jebkurā gadījumā tas jums nesniedz nekādu drošību. Jā, es jau sapratu, ka jūs tā teiksiet, bet es gribētu, lai jūs mums izskaidrot, ko tas īsti nozīmē, ka trauksmes cēlājiem tiek dota šāda iespēja kaut ko neatklāt, Jebkurā gadījumā, vai jūs lūdzu varētu izskaidrot trauksmes cēlājus ASV no valsts drošības aģentūras, kas redz kaut kādus pārkāpumus, vai ir kaut kāda vispār drošība kaut ko atklāt? Un ja ne, tad ko tas um, nozīmē trauksmes cēlājiem kā tādiem, vai tas nozīmē, ka vispār nav nekādu šādu iespēju tīri juridiski kaut ko darīt? Un otrkārt, jūsuprāt, ko tas nozīmē mums Eiropas Savienībai, dalību valstī. Un, kas attiecas uz apvienotās karalistas piemēru, tad uh, zinu, kāda ir situācija apvienotajā karalistē. Gribētu teikt, ka tas nav saistīts ar nerakstīto konstitūciju, jo daudzās citās dalību valstīs ir tieši tāds pats uh, piemērs, um, kur it kā konstitūcija ir, bet tajā pašā laikā pietrūk šādas pārbaudes elementa valsts likumdošanā. Bet, kas attiecas uz uh, trauksmes cēlējiem dažādās dalību valstīs, uh, mums nav šīs parlamentārās pārbaudas daudzās valstīs, to jau mēs zinām. Bet, kas attiecas uz atsevišķām ES valstīm, tad arī tur ir nepietiekama aizsardzība. Tādēļ detalizēti runājot, kādi, jūsuprāt, ir aizsardzības veidi, ko mēs varētu ieteikt, par ko runāt šeit parlamentā un iekļaut to ziņojumā. Paldies! Paldies! Runātājs aicināšu iekļauties divās minūtēs maksimums, un ja Ja var īsāk, tad ļoti jauki. Foskungs, ETP. Deutsch sprechen? German? Yeah. Okay, he's going to speak German, so if you... Viņš runās vācu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. Um, natürlich suchen wir alle Protams, mēs vienmēr mēģinām atrast līdzsvaru starp drošību un privāto sfēru pilsoņu brīvumu. Es domāju, Mums noteikti vajadzētu noskaidrot, kā vispār ir iespējams ievērot tiesiskas valsts principus, runājot par šo datu masveida apkopošanu. Es gribēju pavaicāt abiem viesiem, vai šie apkopotie dati tika izmantoti, lai bez Eh, pilnvarām tos varētu izvērtēt un izmantot. Un vai pat tiešām šie dati tika izmantot arī ekonomiskajai un politiskajai špionāžai, spiegošanai. Un eh, ne tikai, lai cīnītos pret iespējamiem draudiem. Vēlējos jums pavaicāt. Paldies, paldies, ka izteicāties īsi, Albrehta kungs. Paldies. Sākumā paldies par to, ka ieradāties pie mums un paudāt mums savu nostāju. Tas mums ir tiešām svarīgi. Pirmā mana jautājuma daļa, kāda lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Par kādiem mērogiem un apjomiem mēs runājam? Tas, ko jūs esat redzējuši, tātad šāda uh, masu datu uzglabāšana, ko veids izlūkdienesti. Dreika kungs uh, strādāja NSA kopš 2006. gada, līdz 2008. gadam, jūs zināt, kas tad īsti šeit te, valsts drošības aģentūrā notika, tādēļ būtu ļoti labi, ja jūs varētu sniegt ieskatu, kāda bija šie mērogi, un arī attiecībā uz MI5 apvienotajā karalistē, tātad šāds ieskats situācijā, un kas ir reāli iespējams, ko var darīt. Otra jautājuma daļa. Jūs runājat par parlamentu uzraudzību. Tas gribu jautāt, kā jūs prāt var to efektīvā veidā īstenot? Tas ir tas svarīgākais jautājums, ko jārod atbildi. Un to arī mēs parlamentā gribētu darīt. Tādēļ, ja jums ir konkrēti priekšlikumi un rekomendācijas, kā to varētu izdarīt, tas man iepriecināt. Un arī, protams, trauksmes cēlāja aizsardzība, par to jūs it kā runājāt, bet varbūt konkrēti priekšlikumi par datu aizsardzības noteikumiem. Paldies! Paldies! ECR grupas vārdā neviens neizteiksies. Goe, Ernsta Kunze, lūdzu. Paldies! Gribēju jums paust savu cieņu, kas esat ieradušies. Es patiešām jūs ļoti augstu vērtēju. Gribēju uzdot divus jautājumus, kas visu laiku mani ir urdījuši. Pirmais no tiem. Kā ir iespējams īstenot parlamentāro kontroli? Mašons kundze, jūs jau te minējāt vairākus piemērus, ka vajadzētu būt eh, tādai neatkarīgai izmeklēšanas komisijai. Kā ir iespējams to izveidot dalību valstīs un Eiropas līmenī? Otrakārt. kādai vajadzētu būt uh, likumdošanai, lai varētu labāk aizsargāt šos trauksmes cēlājus, kam ir jānotiek. Es iepazinos ar jūsu izdevus materiāliem, ar jūsu ieteikumiem. Jā, viss ļoti jauk un skaisti, bet kā labāk aizsargāt šos trauksmes cēlājus? Un noteikti tas arī sasaucas ar diskusijām par datu aizsardzību un kaut kam beidzot ir jāsāk kustēties gribēju lūgt jūs uh, padomu. Paldies. Thank you, Mrs. Ernst. Paldies, Ernstas kundze. Es uzdošu pēdējo jautājumu Alde grupas vārdā. Esmu ānu referente un jāsaka, mani visai iespaidoja tas, ka jūs teicāt karš pret trauksmes cēlājiem un patiesībā, ja dziļāk ieklausās, tad to var dzirdēt kā karu pret demokrātiju, jo jo, ja šāda caurskatāmības mehānismas nedarbojas, tad trauksmes cēlāja patiesībā ir vienīgais veids un instruments, ja to tā var um, nosaukt. Tas ir vienīgais veids, kā saprast, kas tad īsti notiek. Cik neticami, lai tas arī neizklausītos, šobrīd ir tāds iespējas par to, ka slepenie dienesti pavisam nogājuši no ceļa, uzvedas kā kolboji bez jebkādiem noteikumiem. Un man būtu divi jautājumi. Pirmkārt, ir cilvēki, ir arī šī parlamenta deputāti, kas uh, trauksmes cēlājus ir nosaukts par noziedzniekiem, kas jānotiesā. Nu, diemžēl šie cilvēki šodien te neatrod zālē, viņiem nešķiet, ka būtu vērts ierasties, bet gribētu jautāt, ko es teiktu šiem cilvēkiem, kas trauksmes cēlājus sauc par noziedzniekiem un ka šīs programmas mums esot nepieciešams, lai saglabātu mūsu drošību. Vai mēs esam naivi, vai viņiem vienkārši nepareizi nedaudz izpratne. Otrakārt. Kādēļ tādas iestādes, mm, tādas struktūras kā kongress vai arī mm, Lielbritānijas parlaments vai citu valstu parlamenti, kādēļ viņi pieņem, ka viņus vadājas deg, vazājas deguna, jo ja mēs izliekamies par demokrātiju, ja mums šķiet, ka mums ir tiesības mācīt pārējo pasauli, tad kādēļ parlamenti nedarbojas pienācīgi, kādēļ viņi neizmanto savu, savas kontrolas iespējas un pilnvaras, kādēļ viņi neveic savus pienākumus, to es nesaprotu, ļoti priecātos, ja jūs varētu atbildēt. Dreika kungs, lūdzu, jums sākumā vārds. Kas attiecas uz um, aizsardzību, tad, uh, manuprāt, uh, um, Džeslīna Radik, par ko es jau sākumā runāju, viņa jums varēs atbildēt, jo ir šis papīra tīģeris, tās augtais uh, projekts, un uh, tiesu sistēmā mums nav bijusi šāda um, apstrīdēšanas iespēja, bet, nu, jebkurā gadījumā šo jautājumu pārvirzīšu viņai. Datu uzglabāšanas jautājums un tiesiskums šeit tas pamat jautājums saskaņā ar ASV tiesībām ir uh, jāatgriež pie 4. grozījuma konstitūcijā. Ir jābūt ticamam iemeslam, kam ir tātad arī šāda rakstiska liecība paralēli. Un uh, ir ļoti daudz lietas, kas notikušas slepeni, šobrīd informācija tiek atklāta, ir labāk zināms, cik tālu tika šis process, bet reizēm uh, tātad um, valdība izņem un tikai pēc tam pārmeklē konkrētu vietu vai at atrašanās vietu, un tad jāskatās, kas ir tās lietas, ko grib izņemt konfiscēt. Tālāk. Rūpnieciskā finanšu vai cita veida spiegošana. Šeit, manuprāt, informācija, kas parādās presē, kas tiek atklāta, tur ir pietiekami pierādījumi, ka tiek izmantota uh, izlūkdienesta darbība saistībā ar uh, citiem iemesliem, tātad šī, citiem mērķiem šī lūkošana ir veikta. Un viens no tādiem neignorējumiem piemēriem ir tas, ka izlūg dienesta mērķis ir tikai tā cīņa ar terorismu un aizsardzība, bet um, reizēm jājautā, kam tad jāizmanto šādu informāciju, reizēm to var izmantot arī politiskiem mērķiem. Kas attiec uz apjomiem un mērogu, tad es strādāju NSA līdz 2008. gadam Es zināju, ka ir šī cietumu programma un tā tiek veidota, un pēc būtības tur ASV valdība mēģināja vienkārši cīnīties ar informāciju, kas pēdējo divu gadu laikā tika atklāta, stiprinot šo izlūkdienestu likum, likumdošanas projektus, nosakot ar atpakaļējošu spēku tātad dokumentu publiskošanu. Un NSA slepenā veidā tātad uh, pārinterpretēja 215. pantu, kas uh, noteica piekļuvi milzīgiem informācijas apjomiem un telefonu reģ, tātad reģistriem. Un Snowden atklātā informācija patiesībā ir tikai pierādījums tam, cik milzīga tātad šāda industriāla mēroga datu apkopošana un uzglabāšana notikusi. Kas attiecas uz uzraudzību, nu, nevaru to tā nopietni teikt, bet uh, mūsu attiecīgās komitejas ir pilnībā kompromitētas. Ir tikai daži senatori un pārstāvi, kas gatavi stāties spēkā arī parlamentā. Nu, tur nevar ignorēt to, ka ir milzīgi naudas apjomi. Uh, ko tātad nopelna attiecīgi uzņēmumi sadarbībā ar valdību un novērošana, kā tāda ir milzīgi pieauguši industrija. Tādēļ ir šī datu apkopošana, tā tiek pārdota par, ar peļņu, tā tiek pārdota val, valdības pārstāvjiem, un nu, tas nav tāds bez, bezpeļņas pasākums. Cīņa pret demokrātiju. Jā, tiešām tāds um, precīzs, kritisks veids, kā to aprakstīti. Un jā, šeit mēs tiešām liekam uz spēles demokrātijas pamatus un kaut kas ir jādara. Ja ir šādi slepeni likumi, slepenas tiesas, slepeni atzinumi, slepeni viedokļi, tad jā, demokrātija ir apdraudēta. Un vēsture, nu, diemžēl mums jau rāda, ka tehnoloģijas loma tikai pieaug, tādēļ es jūs tiešām cik vien iespējams aicinātu uh, Eiropas parlamentu padomāt par to, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu jūsu dalībvalstu suverenitāti, neatkarību un arī jūsu pilsoņu suverenitāti. Jūs šobrīd redzat to, ka tiek aizvietots likuma spēks. Un tas ir, jāsaka, tāds bīstams autoritāra valdīšanas veida režīms. Un pēdējo sešu gadu laikā pats esmu redzējis, ka jā, jā, jā, jāieklausās vēsturē un jāpadomā, kas tad notiek, tā, kad dzīvojam šādā autoritārā vai pat fašismu valstī. Thank you. Paldies, Mašon kundze, lūdzu. I shall try and keep these as... Mēģināšu izteikties īsi, jo šķiet, ka jā, jautājumi ir saistīti ar um, tādiem vairāka vairākiem atsevišķiem tematiem. Pirmkārt, kā stiprināt uzraudzību un aizsargāt uh, trauksmes cēlājus nākotnē Eiropas Savienībā. Parlamentārās komitejas um, izveide, kurai būtu juridisks spēks izmeklēt šādus apsūdzības attiecībā uz izlūkdienestiem mūsu valstīs, tas būtu labs solis. Uh, un tad šiem komitējiem būtu attiecīgi jā, pienācīgi jāizmeklē šīs darbības, par ko tiek ziņots. Tas būtu labs pirmais solis. Tālāk, iespējams, vajadzētu nodrošināt individuālo aizsardzību atsevišķiem trauksmes cēlājiem, jo um, apvienotajā karalistē ir publiskās informācijas atklāšanas akts no 1998. gada, kas norāda, ka šos cilvēkus nevar atlaist, nevar um, tātad apkarot, tā teikt, bet uh, zināmiem dienestiem šeit ir izņēmumi šāda veida nu, tiesību aktos, varbūt vajadzētu tomēr iekļaut šīs struktūras. Vēl kāda lieta, kas jāpatur prātā. Pat spiegu aģentūrās tiek uzskatīts, ka ir trīs veidi noslēpumi, kas tiešām ir jāuztur konfidenciālā, slepenā līmenī, un ir um, šādas pastāvīgas um, operācijas, kas notiek, par kuras, ja tiktu atklāts, tad tas viss izgāstos. Nu, arī apvienotajā karalistē vēl aizvien mēs nevaram izmantot uh, tātad pār noklausīt telefonu informāciju, jo tā ir jābūt um, slepenai informācijai. Trešā lieta, kas jāpatur noslēpumā, ir aģentu vārdi, cilvēki, kas uh, tātad infiltrējuši šādās grupās. Bet, nu, ir ļoti minimāls šīs slepenās informācijas apjoms. Ja ir informācija, kas bija slepena pirms pieciem gadiem, tā tiek atklāta, tad sabiedrībai ir jāzina, jāsaprot, ko dara šie slepenie dienesti, lai pēc tam attiecīgi saprastu, ko tad mēs gribam, lai mūsu parlamenta deputāti dara, lai kāda ir viņa nostāja. Kas attiec uz reāliem noslēpumiem slepeno informāciju, tad apvienotajā karalistē šīs reformas tiesība aktu no 98. gada varbūt mums vajadzētu tur iekļaut šīs sabiedrības intereses, kas tika izņemta pieņemtas, un tas uh, kalpotu par labu trauksmes cēlājiem, un um, leiboristi, piemēram, balsoja pret šo reformas atjaunošanu, nu, varbūt to vajadzētu pārdomāt, bet tas ir par nacionālo līmeni, kas attiecas uz Eiropas parlamenta līmeni, tad iespējams, ja šīs dalībvalstu kontrols iestādēm ne, tās neveic savu darbu, varbūt vajadzētu kaut kādu apelācijas procedūru Eiropas līmenī, uh, kur um, tātad varētu iesniegt šādu sūdzību, pārsūdzību, cilvēks uh, nenonāk cietumā, bet notiek uh, reāli izmeklēšana attiecībā uz šo struktūru darbu. Kas attiec uz cīņu pret demokrātiju, tad jā, jums ir pilnīgi taisnība. Un, manuprāt, izlūk dienesti un aģentūras labi zina, kāda ir šī spriedze, kas tikai pieaug starp to, ka no vienas puses pieaug tātad interneta un tehnoloģija izmantošana, runas brīvība un paralēli arī iespējas kontrolēt to. Tādēļ, um, nu jā, tiešām um, apvienotajā karalistē uh, noticis ļoti līdzīgs progress kā ASV 10-15 gadu laikā. Mēs redzam, ka ir aizvien uh, pieaugoši veidi, kā ierobežot mūsu privātumu, lasīt, zināt, saprast, ko mēs domājam un ko mēs darām. Un šī ir pēdējā iespēja Eiropas kopienai uh, tomēr sist uh, dūri galdā un teikt, nē, ne, neiesim šādu ceļu, neļausim tehnoloģijām diktēt mūsu dzīvi, un es zinu, ka arī tehnoloģiski krietni izglītotāk cilvēku es ir norādījuši, jā, tas ir iespējams. Ir iespējams izstrādāt mums Eiropā savu infrastruktūru, balstīt uz mūsu vērtībām, kas mūs aizsargātu Eiropā, jo par mūsu, kā Tātad Eiropas parlamenta loma un pienākums ir aizsargāt pilsoņus. Un novēgumā vēl jautājums par, par uh, tiem, kas sauc tātad um, trauksmes cēlājus par noziedzniekiem. Jā, šādu diskusiju esmu dzirdējis, žēl, ka šie cilvēki šodien šeit nav ieradušies. Es konkrēti gribēju uh, Es pati pierakstīju šajā dienestā, lai glābtu dzīvības un, un mainītu sistēmu, bet tieši šīs pašas vērtības man beigās lika arī celt šo trauksmi, un es parakstīju oficiālo slepenās informācijas aktu, lai aizsargātu slepeno informāciju, un to es arī daru, bet tas attiecas tikai uz šīm tātad leģitīmajām operācijām, bet es neparakstījos par to, ka es nepaudīšu informāciju par slepenu nelikumīgu darbību. Tādēļ, ja mums būtu spriesta tiesa saskaņā ar uh, no tāda tiesība akta no 1911. gada, tad viss būtu kārtībā, bet tagad tas ir mainīts, un kādēļ, jā, jau tā kādēļ netiek tiesāti cilvēki, kas strādā, ne, tātad uh, pārkāp likumus aģentūrās, un Alkaidas um, dar, tātad cilvēki, kas ir, strādā Alkaidas labā Lībijā, netika netiesāti, nenotiesāti. Bet uh, tātad šī karš ir pret um, trauksmes cēlājiem, un arī Čelsija Čelsijas gadījumā uh, atceramies šo video, kur uh, tātad no helikoptera ir, uz, uz, ir uzfilmēts video, kā video no helikoptera šauj uz bērniem un civiliedzīvotājiem. Un šeit ir jāpadomā, pret ko tad mēs īsti vēršamies, pret trauksmes cēlāju vai tiem, kas nodara noziegums. And, um, I, I think that's an... Paldies. Es domāju, tā ir atzinība jūsu darbam. Nu, šādi aplausi mūsu komitejā bieži neizskan. Jūs to varat uztvert kā tādu pamatīgu komplimentu. Tagad ļoti aši. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, uz vēl vienu jautājumu netika uh, atbildēts Morvais kundze, Bronskungs un pēc tam Morvais kundze. Es sajaucu, saka priekšsēdētāji, tā tad Dreika kungs runāja par 11. septembri, ka tas bija tāds robežpunkts, un ja vienmēr ir iespējams pamatot šādu spiegošanu, tad uh, vienkārši vajag attaisnoties, uh, lai cīnītos pret valsts draudiem. Un šķiet, ka NSA spiegi vispār sākumā grib spiegot, un pēc tam tikai meklē attaisnojumu savai rīcībai. Es saprotu, ka pret jums vērsās pēc tam, kad jūs stāstījāt par NSA darbu. Vai jūs esat redzējis, ka kas tāds ir izmantots plašāk šāda rīcība, ņemot vērā arī tos, kas ir oponenti politiskajai klasei? Makons kundze. Gribēju pavaicāt, kā dati tiek izmantot. Jūs eh, teicāt, ka žurnālisti arī tiek spiegoti, vai uh, viņiem draud, ka viņu darbs uh, tiks publiskots, ka, piemēram, strādājot pie kāda raksta, ka viņu identitāte tiks atklāta, ja viņi turpinās uh, izmeklēt šādus gadījumus. Es gribēju pavaicāt arī par. Uh, Um, citiem trauksmes cēlājiem, vai viņi patiešām to darīja brīvprātīgi, jo jāņem vērā, ka viņi patiešām apdraud savu tālāko eksistenci. Jāsaka, ka varētu būt arī kaut kādi politiskie apsvērumi Es gribēju pavaicāt, vai ir birokrātisks intereses aizsargāt NSA intereses, vai tam ir arī kaut kāda politiska iedaba, un ja tā, tad kas tajā ir vainojams? Un kas notiktu, ja, eh, piemēram, Eh, kāds eh, vēl uztaigāks par Obamu nāktu pie varas, tad varbūt eh, šim cilvēkam iz, izdodos vēl vairāk valstu valdības pa, informēt par šādas piegāšanas nepieciešamību. Morvais kundze lūdzu lakoniski, jā, bet kāpēc man jārunā lakoniskāk nekā pārējiem? Jā, nu visi runāja divas minūtes, tad ļaujiet man arī runāt divas minūtes priekšsādātājs kundze. Nu jā varētu pajautāt, kā tad saula var eh, joprojām lekt katru dienu pēc tā, ko atklājāt jūs un Snaudenkungs. Jūs teicāt, Dreika kungs, ka štāzī tātad um, eh, kādreizēja eh, demokrātiskās Vācijas uh, valsts drošības ierēģi e, rīkojās līdzīgi kā tagad NSA, nu tās bija diktatūras un šie režīmi patiešām izmantoja visus līdzekļus, tiem visi līdzekļi attaisnoja mērķi. Vai ir kāda diktatūra mūsdienās? Es, protams, saprotu, ka šis ir politi nekorekts jautājums, bet vai mēs te varam runāt par kādu diktatūru, un kuri tad ir diktatori ASV, vai kaut kādas milzīgas kompānijas, bankas, kaut kāda sazvēristības teorija, šie uzņēmumi, kas sadarbojas ar politisko varu. Vai viens procents vara no diktatoru te tagad mēģina valdīt par 99% pārējo? Jūs teicāt, ka viss sākās 11. septembrī. Uh, Vai tiešām tas patiešām sākās ar 11. septembri, varbūt, ka jau bija manām kādi novērošanas iedīgļi pirms tam, un tagad vēlējos pavaicāt, kā jūs saņēmāties drosmi, lai uh, izietu cauri visiem šiem milzīgiem pārbaudījumiem, cīnoties par mūsu visu brīvību. Liels paldies jums arī par to. Paldies! Paldies! Deika kungs, vai varu jums pirmajam dot vārdu? Sākumā atbildēšu uz pēdējo jautājumu. Jāsaka, ka pirms 22 gadiem tika pieņemta konstitūcijas grozījuma, un tika runāts par to, kā labāk veikt pārvaldīšanu. Tas bija piedāvājums, tā bija ideja. Un toreiz man nešķita, ka kaut kas tiek pārkāpts, ka tas ir nelegāli, ka mēs pārkāpjam cilvēku suverenitāti. Un Kādēļ es uh, cēlu trauksmi? Es tikos ar kolēģiem, kas darīja ko līdzīgu, un viņi arī piedzīvoja sirdsapziņas krīzi. Un tajā brīdī arī es izlēmu paziņot to, ko esmu redzējis. Tas nav, tas nebija manās interesēs, tas bija visu interesēs. Un, uh, četras reizes, eh, ko tādu mēģināju darīt, un jāsaka, es mēģināju sistēmā eh, palikt pēc iespējas ilgāk, līdz tas kļuva neizturami. Ja mēs runājam par diktatūrām, protams, mēs runājam par politiskām un korporatīvajām interesēm. Es te varētu runāt par tādu kā maigo diktatūru. Jāsaka, ka ir tehnoloģijas, eh, kas ir ļoti attīstītas, un pateicoties šādām tehnoloģijām, uzraudzības valsts var iz, izspiegot pilnīgi visu un visus, jebkurā brīdī. Ja mm, runājam par NSA, eh, internets šis eh, uzņēmums sāk izmantot visai vēlu jo internets bija atklāts, tātad uh, mēs gribējām zināt tikai to, kas ir slepeni, uh, kodēti. Pirms uh, 2001. gada 11. septembra tas jau mainījās, un kad George Bush 2000. gadā piedzīvoja pārmaiņas valdībā, tad uh, tika izdots dokuments, kur uh, jau tika minēts, kā ceturtais grozījums varētu mainīt ASV politiku. Tātad uh, viņi tikai mēģināja izmantot dažādas uh, attaisnojumus, lai grozītu konstitūcijas ceturto pāntu. Šķiet, ka es atbildēju uz vairumu jautājumu, kas man tika uzdot, vai vismaz kurus es atminos. Paldies, Mašons kundz lūdzu. Jā, jautājumi bija patiešām interesanti. Eh, varētu par tiem runāt ļoti ilgi, bet tagad par galveno. Vai ir, piemēram, eh, kādi eh, žurnālisti, kuriem varētu piedraudēt, vai ierēģi, kuriem varētu piedraudēt ar informācijas atklāšanu par viņiem, bet bieži vien šie cilvēki nezina, kādi dokumenti uh, kā, kādi dokumenti un kāda informācija valdībai par viņiem piedara. Un, piemēram, Džeka Strau gadījumā, kad viņš vēl bija ārlietu ministrs, tā arī notika. Protams, var daudz šantažēt ar netīriem noslēpumiem, un eh, ja jūs izdarīsiet to un to, tad mēs atklāsim to un to, un ar žurnālistiem stāsts ir tieši tāds pats. Un kādreizējā leiboristu valdība tik ļoti sadarbojās ar izlūkdienestiem, piešķirot viņiem tik daudz pilnvaru un resursu 90. gados. Jāsaka, ka ir daudzi policijas aģenti, kas arī sadarbojas ar politiķiem, un viņi šo darbu ir pārmantojuši no spiegiem 90. gados, un jāsaka, ka tika arī izmeklētas, eh, izmeklēti ekstrēmisma akti un ir dažas grupas, kas ir aktīvisti, piemēram, Occupy London, Occupy City un šos cilvēkus aprakstīja kā terorists, un mēs taču zinām, kā pret teroristiem var attiekt, attiekties saskaņā ar likumu. Tātad viņi paši maina kontekstu, viņi maina definīcijas, kā viņiem labpatīks, un ja kāds maina to definīciju, kuras sadaļā jūs krītat saskaņā ar likumu, tad tas viss var eh, vērsties pret jums ļoti bīstamā veidā. Tad, kad beidzās augstais karš, eh, bija MI5, eh, Britu izlūkdienests, tā tad mums tagad ir jācīnās pret teroristiem. Eh, tagad ir miera process, varbūt jācīnās pret Alkaidu, un tā vietā, lai identificētu tos riskus, kas rodas mūsu drošībai, mēs paši jau meklējam jaunas ienaidniekus un riskus. Uh, Nu, labi, tad izveidojot preteterora aģentūru, pieņemiet darbā labākos speciālistus un tā tālāk. Un jāsaka, ka spiegi bieži vien uh, darbojās tā, kā darbojas policisti. Protams, ir daudz uh, šo izlūkdienas šūniņu, kas vienkārši aizbildinās ar to, ka viņi meklē teroristus, uh, bet viņi vienkārši grib izsekot pilsoņus tagad. Kas tad ir fašisms? Uh, jā, es varu atkārtot Musolīnī uh, eh, citātu, kā viņš uh, definēja fašismu, tā tad uzņēmumu un politikas saplūšana, tas lūk ir fašisms. Ja mēs runājam par to, ka ir šī uh, šie tirzniecības nolīgumi un jāsaka, ka vairums uh, deputātu uh, gaidīja, viņi, viņi tika ietekmēti un uzņēmumi viņus ietekmē, ar viņiem sazinājās, lai ietekmētu viņu lēmumu. Un lūk, šeit ir tātad piemērs, ka šeit ir iesaistīts gan ekonomiskās, gan politiskās intereses, ko uh, 9, 61. gadā uh, teica Eisenhowers, viņš arī sadarbojās ar militāristiem un uh, te. Mm, militārisms ar drošību bieži vien tika jaukti vienā katlā. Un, protams, ļoti lielajiem uzņēmumiem tas ir ļoti interesanti, kā jau to minēja iepriekšējais runātājs. Paldies! Es eh, atvainojos par pārpratumiem, saka priekšsēdētāji, tagad beigsim šo diskusiju kārtu un uzsāksim nākamo. Es eh, lūkšu šeit augšā ieņemt vietas nākamajiem viesiem. Es ļoti atvainojos jau iepriekš, protams, jums būs jārunā īsāk, lūdzu neizsakieties ilgāk par desmit minūtēm, un tad eh, jautājumu man atbilžu sesijai atliks eh, desmit minūtes. Un, ja mums vajadzēs vēl kādu brītiņu, es eh, ļoti mīļi skatīšos uz tūkiem ar vaicājušu skatienu, vai viņi varētu pastrādāt vēl ilgāk mūsu labā, saka priekšsēdētāji. Es sirsnīgi sveicu nākamo ekspertu paneli. Ir ieradušies divi runātāji no NVO, kas aizstāv trauksmes cēlājus. Džeslina Radāka sēž. Džeslina Redeka te sēž, viņa um, arī Dreika kungu un Vības kungu pārstāv, viņa ir advokāte un pārstāv sešus um, trauksmes cēlājs, un Džons Devits, kas pārstāv Transparency International īrijā. Pirmā uzstāsies Redakas kundze, desmit minūtes. Paldies Eiropas parlamentam, ka mani uzlūdza piedalīties tik svarīgā un vēsturiskā uzklausīšanā. Es uh, slavēju jūsu komiteju par to, ka esat organizējuši šādu pasākumu. Un Edvards Snowdens, NSA kādreizējais darbinieks, eh, pavēra priekškaru daudziem kliedzošiem pārkāpumiem. Mēs ceram, ka pārējās iestādes un organizācijas visā pasaulē sekos jūs, piemēram, bez tik drosmīgiem trauksmes cēlājiem kā Edvards Snowdens. Eh, pasaule nebūtu nekad uzzinājusi, ko NSA nodarīja ASV un dalību valstīs. Tā vietā pilsoņi joprojām tiktu baroti ar kaut kādām puspatiesībām un meliem, un to darītu ASV iestādes. Snowdena kungs atklāja to, ka ir nepieciešamas politiskās debatas par to, kā ASV valdība. Va visaptveroši pārspīlēti un bieži vien neefektīvi veids šo masveida novērošanu ir šī eh, drošības eh, programma, un eh, es darbojos vienā no vadošajām trauksmes cēlāju aizsardzības organizācijām ASV. Es esmu trauksmes cēlāju advokātu, un es bieži vien redzu, kā šie cilvēki cieši ņemot vērā to, eh, ka viņi bieži vien sastopas ar riskiem, kad ir atklājuši šos noslēpumus. Un bieži vien viņi eh, parāda to, ka valdība ir eh, ļaunprātīgi izmantojusi iegūto informāciju. 2011. gadā es pirmo reizi iepazinos ar nelegālo un eh, šo tik šausminošo NSA iekšējo pasauli. Toreiz es pārstāvēju uh, tiesvedības procesā Tomasu Dreiku, ko jūs um, nu pat redzējāt. Es pati esmu bijusi trauksmes cēlāja, es uh, trauksmi cēlu pirmo reizi pēc tam, kad tika vajāti iespējamie teroristi pēc 11. septembra 2001. gadā. Es teicu, ka Buša administrācija eh, pārāk asi vērsās pret trauksmes cēlājiem, nevien iznīcinot viņu darba vietas, bet arī viņu karjeras. Eh, tika, viņiem tika uzbrukts, viņiem tika atņemti eh, diplomi un viņi tika iekļauti teroristu, iespējamo teroristu sarakstā. Saskaņā ar spiegošanas aktu pret Tomas Dreiku tika uh, izvirzītas ļoti smagas apsūdzības un jāsaka, ka mēģinot noz... Uh, patiesības paušanu padarīt par noziegumu, tika pārkāpta galējā līnija. ASV uh, valdība turpināja uh, vajāt uh, trauksmes cēlājus un inkriminēt viņiem apsūdzību par spiegošanu. Jāsaka, ka pie mums nav tādas darbojošās trauksmes cēlāja aizsardzības, un uh, viņi nav nekādā veidā tiesiski pasargāti. Mazākā gada laikā prezidents Obama uh, ir izvirzījis, tātad uh, ir prezidenta Obamas uh, struktūras ir izvirzījušas apsūdzības pret ārkārtīgi lielu cilvēku skaitu saskaņā ar šo spiegošanas aktu. Wikileaks arī padarīja lielu darbu, publiskojot ļoti daudzus noslēptus dokumentus, un jāsaka, tas bija lielākais slepeno dokumentu skaits cilvēks vēsturē, kas tika publiskoti, un lielāko daļu no šiem noslēpumiem Julianam Asanžam piegādāja Chelsea Manninga, kādreizējais karēvis. Uh, Un jāsaka, ka Žulens Sanš Landaunā, Ekvadors vēstniecībā pavadīja arī ilgu laiku tādā virtuālajā apcietinājumā. Jāsaka, ka uh, pateicoties Wikileaks skandālam tika par jaunu definēta brīvība un drošība šajā uh, virtuālajā pasaulē un tik ļoti elektronizētajā vidē. ASV administrācija uh, to sauc par spiegošanu, bet es to saucu par drosmi atklāt uh, tādus pretīgus, uh, nelegālus noslēpumus, kas ir notikuši pēdējā desmitgadē, ja mēs runājam par uh, Uh, māsveida novērošanu, uh, kara noziegumiem un spīdzināšanu. Šīs drosmīgās dvēseles, kas um, uzdrošinājās uh, šo informāciju paustu atklātībā, to nepastāstīs savam priekšniekam, nedarīja to savu priekšnieka valsts interesēs, bet citu līdzpilsoņu interesēs. Uh, Vēsturiski šiem cilvēkiem kādreiz vajadzēja izvēlēties starp savu sirdsapziņu un karjeru. Tagad uz spēles ir likts daudz vairāk. Šie cilvēki riskē zaudēt gan brīvību, gan dzīvību. Jāsaka, ka ir tāds ļoti neproporcionāls karš, kas tagad tiek izvērsts pret trauksmes cēlājiem ASV, un tagad šis uh, karš ir pārs, tagad eh, karš norisinās arī pret žurnālistiem un žurnālisti tiek nevien novēroti un izspiegoti, nē, eh, var eh, kratīt viņu mājas un dzīvokļus, viņus var vajāt tikai tāpēc, ka viņi mēģina veikt savu darbu. Uh, Jāsaka, ka eh, karš, kas izcēlījies pret aktīvistiem, disidentiem, žurnālistiem un trauksmes cēlājiem, eh, ir arī karš, kas vēršas pret informāciju, kam dēļ mēs dzīvojām informācijas laikmetā. Informācija ir varas valūta mēs redzam, ka notiek vēlme saglabāt varu globālā līmenī. Uh, Jūs dzirdējāt, eh, ko stāstīs Naudena kungs, un NSA turpina uh, veikt dažādas kiberoperācijas, lai uh, Uh, uzlaustu uh, cilvēku kontus, interneta kontus, e-pastu kontus, lai veiktu sabotāžu, lai izspiegotu pilsoņus. Un ASV ir iztērējusi vairāk kā 500 miljārdu eiro dolāru pēc 2001. gada teroristu uzbrukumiem. Un jāsaka, ka šī summa turpina pieaugt. Viens cilvēks kas pierādīja ļoti lielu drosmi, eh, atklāja to, kādus pārkāpums ir veikusi viena no varanākajām izlūkdienesta aģentūrām pasaulē. Glens Grīnvalds un Lora Portaša eh, arī atspoguļojušos notikumus presē, viņi tikās ar Edvardu Snowdenu un žurnālisti visā pasaulē publicēja informāciju, kuru uh, liekot uz spēles savu dzīvību, atklāja Edvards Snowdens. Protams, sabiedrībai ir ne, tiesības uzzināt šo informāciju. Es vēlētos, lai jūs komitējā ieviestu stingrākus likumus, kas aizsargātu trauksmes cēlāju tiesības visā Eiropas Savienībā, lai viņi varētu atklāt informāciju, nebaidoties no tā, ka viņus varētu ies, ieslodzīt cietumā. Es domāju, ka trauksmes cēlāju skaits tikai palielināsies, kā Linkolns kādreiz teica, pirms 150 gadiem ļaunāki par ieroču tirgoņiem ir tie cilvēki, kas mēģina iedzīvoties uz nācijas nelaimes un uh, atstāja savu zemi neziņā un miglā. Tā tad uh, jāsaka, ka viņš ļoti labi pareģoja to, kas notiks pēc uh, 2001. gada 11. septembra. Es ceru šodien es varu sniegt nelielu ieguldījumu, lai kaut ko uzlabotu lietas labā. Mums ir e, jāizvēlas brīvība, un, protams, brīvība nav pretrunā ar drošību. Mums ir jāturpina dzīvot arī pēc 11. septembra, ja NSA uzklausītu Kurtu Vībi un Tomasu Dreiku viņi domātu, kā uzlabot savus metodes un kā iekāp, ie, apkopot vairāk informācijas, nepārkāpjot uh, brīvības un privātuma normas. Mēs nevēlamies uh, iemainīt demokrātiju pret despotismu. Es to noteikti nevēlos. Snaudena kungs patiešām būtu vēlējies piedalīties šajā uzklausīšanā, bet uh, tādu acīm redzamu un patiešām nožēlojumu iemeslu dēļ viņš to nevarēja darīt. Un es viņam nolasīšu to, ko viņš vēlējās jums pateikt, pateicoties uh, diviem varoņiem, uh, eh, Džulijam Asanžam un uh, Lorai Portašam. Tie bija cilvēki, kas viņam palīdzēja uh, iegūt patvērumu, kas palīdzēja viņam aizbēgt uz Krieviju, un jāsaka, ka viņi būtiski visu laiku uh, atrodas viņam blakus un tādā veidā apdraud arī paši sevi. Tā tad. Uh, Jāsaka, ka brīvību nevar iemainīt pret kaut kādiem falšiem attaisnojumiem par valsts drošības aizsardzību. Jāsaka, ka šie cilvēki ir ļoti cēli un krietni. Viņi ir visu laiku aizsargājuši Edvardu Snowdenu. Lai it kā. Uh, saglabātu manu un jūsu brīvību. Šie cilvēki ir attiekušies no tik daudzām savām brīvībām. Tas patiešām ir ļoti bēdīgi. Uh, Sāras Eda un uh, Džuliana dzīve tagad ir kļuvusi neciešama, un, protams, uh, viņa noteikti uh, neiedrošina pārējos trauksmes cēlājus, jo ne katrs ir gatavs tam cauri iziet. Ko tad teica Edvards Snowdens? Gribēja pateikties Eiropas parlamentam un tā atbildīgai komitejai, ka tie ir uzņēmušies šo iniciatīvu. Jāsaka, ka tiek izspiegotas eh, vesels nācijas, un tas ir viens no lielākajiem cilvēktiesību izaicinājumiem mūsdienās. Uh, Ekonomiskā izaugsme attīstītajās valstīs, protams, ir uh, atkarīgs, uh, atkarīga arī no šo valstu radošā gara, un jāsaka, radošais gars ir saistīts ar zinātkāri, un zinātkāri rodas no no privātuma. Jāsaka, ka mūsu sabiedrībā uh, ir jāsaglabā privātuma un drošības labais līdzsvars. Šos lēmumus ir jāpieņem konsultēties ar sabiedrību pēc eh, tā ir jāinformē, ja nav, jo eh, nav iespējams eh, diskutēt ar cilvēkiem, ja viņi nav informēti. Jāsaka, ka pilsoņi ir jāinformē, bet tad, ja viņiem tiek sniegta informācija, tieši tā informācija, ko viņi ir pelnījuši zināt, tad informanti galu galā tiek vajāti un sodīti. Bet mums ir jārada uh, labākas saziņas formas, lai cilvēki, kas. Uh, nevar vairs ilgāk mānīt savu sirdsapziņu, varētu šo informāciju sniegt um, arī uh, citiem pārstāvjiem, ne tikai politiķiem. Tad, kad es uzsāku savu darbu, mans vienīgais nolūks bija organizēt šādas debates. Eh, lai tās notiktu eh, gan eh, pie jums, gan arī citās struktūrās. Ir jaunas komisijas, kas pieprasa veikt izmeklēšanu un piedāvāt jaunus risinājumus. Mēs redzam, ka arī uh, tiesā ir iespējams uzdot kritiskus jautājumus par valsts drošību. Mēs vēlamies, lai uh, cilvēki zinātu, ko dara politiķi, un ja viņi netiek informēti, tad, uh, protams, viņi vairs nevar būt paši uh, lēmumu ietekmētāji. Uh, Jāsaka, ka te sākas vesels paudzes darbs, to, ir, to esat uzsākuši ar šo uzklausīšanu, un es esmu jums ārkārtīgi pateicīgs un izsaku savu atbalstu. Edvards Snowdens. Okay, thank you very much. Liels paldies, turpin priekšsēdētā, arī par to, ko nolasījāt viņa Snowdena ziņojumu. Pārēsim tagad pie Devita kunga no Transparency International. Vārds jums lūdzu. Paldies priekšsēdē, liels paldies komiteja par šo uzaicinājumu uzstāstītis. Esmu pagodināts būt eh, tik svarīgu personu vidū. Es esmu pats strādājis valsts, eh, kā valsts amatpersona, un eh, tāpēc uzskatīju sev par ļoti veiksmīgu, ka manai morālai sirdsapziņai nekad uh, nebija, man morāla sirdsapziņa nekad tā nebija likt uz spēli cilvēki, kurus es saskars ar savu sirdsapziņas problēmu, valsts aparāti ietvaros bieži vien ir nepareizā laika, nepareizā vietā. Es domāju, galvenais uzdevums ir šos cilvēkus nevis uh, attālināt, bet drīzāk uh, palīdzēt viņiem runāt sabiedrības interesēs. Mm, es iestājos par uh, to, lai valsts iestādes aizsargātu pamatiesības sabiedrības interesēs. Tāpēc uh, Transparency International, International pēdējo 20 gadu laikā cīnās arī par eh, trauksmes cēlāju drošību. Mēs uh, izdarām spiedienu, lai parlamentā tik pieņemt uh, tiesību akti trauksmes cēlāju aizsardzībai un arī Eiropas Savienībā. Mēs esam arī izvērtējuši situāciju 50 valstīs, esam palīdzējuši 140 tūkstošiem klientiem visā pasaulē. Īrijas Transparency International ir izveidojis pirmo palīdzības telefonu līniju trauksmes cēlājiem. Tā ir pirmā šāda līnija Rietum Eiropā. Mums eh, šāda līnija darbojas Luksemburgā, Čehijā un Polijā. Un uh, mēs arī sadarbojamies ar uh, apvienoto karalisti un uh, sadarbojamies ar citiem, kas vēlas panākt šādu likumu pieņemšanu visā pasaulē. Mēs iestamies par demokrātiskiem principiem. Pastāv um, draudi, ka valsts iestādes uh, apspiež traukstelēs un uh, tie vēl nav līdz galam apzināti un arī Eiropas Savienībā. Jūs pazīstat Franka Grevela gadījumu. Viņš norādīja, kritizēja Dānijas mm, gadījumu saistībā ar iebrukumu Irākā. 40 gadus jau pastāv zināmi šādi gadījumi, jo īpaši attiecībā uz uh, IRA organizāciju 1972. gadā. Mm, ir arī cita augsmes cēlāja, kas ir pazīstama. 2010. gadā uh, labklājības uh, ministrijas uh, Darbinieki, darbinieki uh, nodeva tālāk informāciju privātiem izmeklētiem un uh, apdrošināšanas organizācijām, uzņēmumiem. Un uh, tika arī izsakoti ģimenes locekļi. Un uh, eh, attiecīgi trauksmes cēlāji tika arī apspiesti. Mūsu žurnālists Žemel Dārtī tika atlaist no darbu, kad viņa secināja, ka arī policijas uh, virsnieka uh, izsekojamība bija apšaubām. Eh, trauksmes cēlāja apspiešana bieži vien ir eh, ļaunāka nekā pati paši eh, novē izsekošanas gadījumi. Tiek sniegt arī dati par privāto īpašumu un atbildīgās personas netiek uh, saukts pie atbildības. personas dati īpaši un arī pilsoņu privātums tiek pārkāpts. Vairumā Eiropas Savienības dalībvalsts tiek pārkāpts šie privātuma noteikumi, taču trauksmes cēlē nav vienīgie. Vairumam arī cita veida aktīvistu nav aizsardzības Eiropas Savienībā. Apmēram 40% no krāpšanās un korupcijas gadījumu tiek uh, traukšanas cēlāji atklāti. Tātad traukšanas cēlāji palīdza atklāt šos noziegumus. Viņi arī ir palīdzējuši novērst šādu noziegumu notikšanu. Man, uh, eh, manā pārziņā esošajā organizācijā um, līdzstrādnieki divreiz padomās, vai viņi pārkāps likumu, jo viņi zina, ka par viņiem var sniegt arī informāciju. Apvienotai karalistē traukšanas cēlāju aizsardzības likums 1998. gadā arī tika uh, īstenots, zinot, uh, piemēram, tāds gadījums, ka 193 uh, cilvēki gāja bojā dzelzceļa negadījumā. Uh, Trauksmes eh, cēlāju aizsardzība palīdzētu mm, novērst draudus eh, tādā bīstamai praksē, kuru, kuras problēmātīgi nerisina darbdevēji. Uh, īrija, īrija nav ļoti labi aizsargāt trauksmes salē, taču, kā tika minēts, pat apvienotāji karalistē aizsardzība nav pietiekoša. Te var runāt par eh, veselības aprūpes sistēmu vai bērnu aprūpes sistēmā strādājošiem. Tiem vajadzētu sniegt informāciju par krāpšanos vai bērnu. Uh, vai um, noziedzīgu rīcību pret bērniem. Iepaši gadieni saistīti ar uh, valsts amatpersonu uzpirkšanu trauksmes cēlājs iespējams neaizsargā, tad, ja viņi uh, kritizē pamatojoties uz uh, viņiem personīgi pieejama informācija. Tā, piemēram, ir bijis tādos gadījumos, kad uh, informācija nelietīgi izmantot izlūkdienas darbinieki. Jaņem vērā kādus kanālus var izmantot trauksmes cēlāji bieži vien trauksmes cēlāji norāda uz um, pārkāpumiem no viņa darbdevēja puses, taču viņi trauksmes cēlēni tiek aizsargāti. Tas lielā mērā var ierobežot uh, amatpersonas augšanu pie atbildības, jo trauksmes cēlāji nevēlas uh, sniegt informāciju. Kopā ar Eiropas padomu Transparency International ir izstrādājuši savus ierosinājumus uh, tiesību aktiem uh, trauksmes cēlāja aizsardzībai Eiropas Savienībā. Ir trīs pamatprincipi, kurus es gribētu jums uzsvērt. Trauksmes cēlāja tiesību aktiem jānodrošina aizsardzība visiem tiem darbiniekiem, kas pilnīgi visiem, tā skaitā arī izlūkdienas strādājošiem, līgums darbiniekiem, stažieriem un pamatdarbiniekiem. Eh, neoficiāls un arī oficiāls sankcijas atlaišana no darba nav pieļaujama. Jāparedz iespēja trauksēlājiem ne tikai uh, ziņot par krāpšanas gadījumiem korupciju, bet arī par uh, tādiem gadījumiem, kad, piemēram, netiek aizsargāta pilsoņu datu privātuma nodrošināšana jānodrošina arī daudzi eh, droši kanāli, kurus traukstālē var izmantot, lai paustu par šiem gadījumiem. Trauksmes cēlēm jāparādz iespēja sniegt informāciju gan iekšēji, gan arī tālāk. Tad, ja informācija, kur viņi iekšēji ir snieguši, tiek piesakta vai arī netiek, ne, tai nesako nekāda uh, korģējuši darbību. Esmu gandarīts par to, ka īrijā tagad parlamentā tiek izstrādāts visaptvarošs likums trauksmes cēlāju aizsardzībai un šādai praksē būtu jābūt visai Eiro, visā pasaulē. Tas paredz iespēju trauksmes cēlājiem sniegt informāciju iekšē un arī valdības ministram. Taču jāsaka, ka šāda veida uh, tiesību akts patiesībā nenovērsīs tos trūkums, kas uh, pastāv praksē. Valsts iestādes ir pastāvīgi jāizvērtē, izvērtēt, vai tās atbilst caurskatāmības principiem. Un uh, valdība jāsauc uh, pie atbildības tad, ja informācija no valdības puses tiek slēpta. Trauksmes cēlāju Pieredze manā valstī un citur Eiropā apliecina par to, ka vēl daudz darāms, lai radītu tādu vidi, kad cilvēki jūtas droši uzrunādami varu. Varas iestādes, paldies, liels paldies turpiem priekšsēdētāji, atvainojos jums abiem par to, ka jūs rīcībā nebija daudz laika. Vai kāds vēl bez uh, eh, referentu un ānu referentiem vēlas izteikties Morvai kundze, Brumspunkts, Sipel kundze. Tātad katra rīcībā viena minūte. Katrs jautājums strikti viena minūte. Tad lūdzu, ievēroju to referentu kungs. Paldies. Paldies jau īpaši Džaslīnai Radukai par savu runu. Un paldies arī Džonam, protams. Jūs runājat par labākiem veidiem, kā. Ka šiem sirdsapziņas lieciniekiem izteikties, un mēs arī runājam par to, kā mēs varētu to atspoguļot ziņojumā. Bet jāizvērās no šīs situācijas, kad ir šī 19. politikas direktīva, un ASV it kā šis saziņas kanāls pastāv, par, kur iekšēji par šīm lietām var runāt. Tad gribētu jautāt, vai Snowdens rīkojas, es varbūt nedaudz šobrīd provocēju, jo pastāv šī iekšējā trauksmes cēlāju struktūra, kas šķiet neadekvāta. Nu, gribētu gan jūsu viedokli dzirdēt. Nu, vai tādēļ viņam nācās darīt to, ko viņš izdarīja tik ļoti dramatiskā veidā. Un, ja Eiropas Savienība grib izvairīties no šādas situācijas, ko jūs mums ieteiktu? Mēs uzklausījām Anīma Šon uh, un Džan Devit arī runāja par šo publiskās informācijas atklāšanas aktu, un ja šie instrumenti ir nepietiekami, varbūt jums ir konkrēti priekšliekumi. Nu, rešķiet, pēc deviņām sekundēm izdevās jums pārsniegt laiku. Tā gan bija privilēģija. Nākamais runātājs 60 sekundes lūdzu. Vāciski runāšu. So, vielen Dank für Ihre Bericht. Paldies par jūsu uh, uzstāšanos. Tas bija ļoti, ļoti saistoši tajā visā klausoties. Mans jautājums. Uh, sasaucas ar iepriekšējo. Vai pat tiešām šī informācijas paziņošana presē bija vienīgais ceļš? Varbūt, ka ir kaut kādas, eh, kaut kādi iekšēji kanāli, varbūt ir iespējams informēt parlamentu, vai arī ir kaut kāds neatkarīgs orgāns, struktūra, ar kur var sazināties ar ombudu, eh, paziņot šo informāciju pašam, neradot eh, sev tik lielu risku. Un Varbūt, ka varētu arī griezties tiesība uh, sargājušās iestādēs, lai trauksmes cēlāji varētu lūgt aizstāvību, juridisko aizstāvību, informējot par notiekošo, bet neapdraudot savu brīvību. Paldies, Ābrehta kungs, 60 sekundes. Uh, viņš ir devies projām, uh, Kirkhopa kunga arī nav zālē, Ernsts kundze lūdzu tagad. Jā, tas, ka viņa fiks. Tas nu gan bija ātri. Daži jautājumi par uh, trauksmes cēlāju aizsardzību vai pat par aizsardzības trūkumu, precīzāk sakot. Kā notiek šī sazināšanās ar trauksmes cēlājiem? Kā viņi tiek apzīmēti? Viņi ir teroristi, nemiera cēlāji vai kas cits? kādēļ nav nekādas uh, tiesiskās aizstāvības, un varbūt jūs varētu pastāstīt, uh, kā jūs iedomājaties šo cilvēku aizsardzību, kādi likumi ir nekavējoties jāpieņem. Paldies! Thank you. I'm going to check. Paldies! Marvais kundze, Bronksa kungs, Sipelas kundze, un pēc tam uzdošu pati jautājumu. Marvais kundze, lūdzu. Paldies! Tiešām aizkustinoši uzklausīt Snowdenā personīgo vēsti mums. Arī mēs viņam vēlam labu un esam pateicīgi viņam. Ceru, ka vismaz vairums no mums. Viņš savā pirmajā intervijā šķiet teica, ka viņš visvairāk baidās nevis no Guantanamo cietuma, kas man pārsteidza, vai um, soda, vai piespriestā cietuma soda, bet gan no iespējas par to, ka viņa atklātā informācija nebūs nekādu sēku. Un tas mani personīgi ļoti tiešām uzrunāja un lika man iesaistīties šajā procesā. Kā es domāju, cik viņš ir apmierināts šobrīd ar to, kas ir noticis un ar sekām kopumā? Turklāt jūs kā juriste, ko jūs domājat par personīgo Snowden kunga nākotni, kas viņu sagaida? Un vai mēs daram pietiekam, lai viņa tiesības aizsargātu? Paldies, Bronksa kungs, lūdzu. Um. Paldies. Eiropas Savienība pati jau arī nav tā, ka netiktu kriti kritizēta attiecībā uz cīņu pret trauksmes cēlājiem. Ir skaidrs, ka darba ņēmējiem ir aizsardzība saskaņā ar uh, personāla regulējumu no 2004. gada, bet Matēra Andrēsona, kas ir komisijas galvenais grāmatvedis, uh, darbs netika aizsargāts, jo viņu šajā pašā gadā atlaida no sava darba. Un tad, kad viņa kļuva par parlamenta deputāti un tika izvirzīta par budžeta komitejas tātad priekš, vicepriekšsēdētāju, šī, šis ceļš tika nobloķēts. Un ir vēl kāds kolēģis, kura vārdu nevaru minēt, viņš kādreiz nāca klajā ar informāciju par finanšu uh, nesakritībām, uh, un um, nedēļām ilgi viņš saņēma informāciju, viņa māju tātad uh, tajā ielauzās politika, tā, uh, policija, šie reidi nebija likumīgi, bet nu, tad arī par to varbūt vajadzētu runāt. Paldies, Sipolas kundze, lūdzu. Skots sumakni. Centīšos būt īsa. nav sazvērstības kaut kādu organizētu nolūku, bet tik un tā mēs esam pieredzējuši, ka daudzas organizācijas arī izliktienesti ir kļuvuši patstāvīgi, viņiem ir vara, nauda, resursi, un viņi mēģina saglabāt šīs pozīcijas un, protams, vēl vairāk paplašināties. Zu handeln, sei es, These, dass valdības mēģina vēst sarunas, bet tās mēģina atkritīties no atbildības un bieži vien nereaģē un tādā veidā padara sevi par līdzzinātājiem. Ja es to uh, izvirzu kā tēzi, vēlējos pavaicāt, nu kādi varētu būt panākumi tam, ka šīs pašas valdības, kas uh, atkritās no atbildības, mēģinās pieņemt likumus, kas aizsargās trauksmes cēlājs. Paldies! Uzdošu jautājumu arī es, jo īpaši gribētu uzrunāt Radakas kundzi, viņa runāja par to, ka tiek um, būtu šāda attieksme pret uh, trauksmes cēlājiem, viņu ģimenēm, draugiem. Gribu jautāt, kas notiek ar juristiem? Vai ir arī cīņa un karš pret juristiem? Vai jūs jūtat, ka droši varat darīt savu darbu? Brīvi un droši. Sākumā tātad uh, Radaks kundzei vārds un pēc tam Devita kungam. Atbilde. Jā, nu, jāsaka, ne, nav tāda sajūta, ka es varētu strādāt tā, kā strādā parastie juristi. Nu jā, ir man zināma drošības izjūta saistībā ar to, ka nav tik slikta man šī situācija kā juristiem, kas strādā Guantanamo cietumnieku labā, bet nu, klienti var, nevar arī man zvanīt. Mums jātiekas personīgi, tātad šādi priekšapmaksas telefoni, tikai kodētās mēs, kodēties ziņas savā starpā, jāsrādā ar skaidro naudu, nu lielā mērā tā kā bezmaz vai narkotika tirzniecības šī slepenības pakāpe ataino, bet uh, tas izstiep šo darbu, apgrūtina, tas nozīmē, ka ar jebkuru no klientiem man jāstrādā krietni ilgāk un sarežģītāk. Paldies! Vai gribētu atbildēt vēl kādu no jautājumiem, Radekas kundze? Kas attiec uz konkrētiem risinājumiem? Tad, manuprāt, jums ir nepieciešamas uh, tādas pamatīgas reformas, pārdomātas reformas, jo šis tātad tiesību akts par trauksmes cēlājiem ir nesis jau līdz zināmas reformas par attiecībā uz informācijas aizsardzību un ir kaut kāds konkrēts izpildes mehānisms, kas ļauj uh, trauksmes cēlājiem neatkarīgi tātad rīkoties. Tomēr tā problēma ir tāda, ka valsts drošība uh, valsts drošībā trauksmes cēlā ir izslēgti. Un tad tas sasauc ar vēl kādu jautājumu, kas tika uzdots. Valsts politikas direktīva numur 19, kuru prezidents savā runā minēja, ka tas būtu aizsargājis Snowdena kungu. Nē, jo šī direktīva nav vēl spēkā un tā neatiecas uz līgumu darbiniekiem. Šobrīd Prese šķiet ir vienīgais, pie kā var vērsties. Tomēr, manuprāt, ja šie saziņas kanāli darbotos tā, kā tam būtu jābūt, tad tas būtu viens no ceļiem, jo šobrīd to jau pierāda tas, ka Snaudena kungs vēlējās sākumā vērsties pie oficiāliem saziņas kanāliem, viņš vērsās pie oficiālas valsts iestādes un runāja šo struktūru. Ar ideju, ka tā darbosies, kā tai būtu jādarbojas. Un kas attiecas uz to, cik lielā mērā Snowden kungs šobrīd ir apmierināts ar savas darbības sekām, viņš pats teica, ka viņam ir prieks, ka ir sākusies saruna par šo jautājumu, par reformām un par to, kā mainīt situāciju. Sākumā savā sākotnējā paziņojumā viņš norādīja, ka vis, visskumjāk būtu tad, ja nekas nenotiktu, tad tik saglabātos esošā situācija. Tādēļ šāda uzklausīšana, kāda kādā esmu ieradusies pie jums, un ir šī 12 uzklausīšanas kopumā, tas man dod cerību, un es patiešām ceru, ka tas dod cerību arī visiem trauksmes cēlājiem. Kas attiec uz viņa nākotni, tad, nu, tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā pasaules lielvaras gribēs atzīt to, ka viņam ir piešķirts patvērums. Tādā ziņā, ka vairākas valstis ir konstatējušas, ka viņam ir reālas bailes no politiskās vajāšanas, balstoties uz viņa politisko viedokli un nostāju. Tādēļ viņam nav, tā tad nevajadzētu vienmēr būt uh, šai tiesvedībai, kāda tā ir noteikti, jo bieži vien cilvēki, kas saņem politisko patvērumu, viņu izcelsmes valstī tātad ir šāda politikas balstīta vajāšana. Un šobrīd viņam ir patvērums status kā Žulijam Asanžam, bet viņam nav šis brīv, nav brīva dzīve iespējama. Tādēļ es domāju, ka mums jānonāk līdz tādam punktam, kad Eiropa un arī pārējā valsts, pārējās valsts pasaulē šobrīd šķiet viedokļi dalās 40 pret 60 procentiem, bet uh, ir jāpanāk, ka lielākā daļa valstu viņu uzskatīs par trauksmes cēlēju, nevis nodevēju. Nu, var jau būt, ka nav labi šādi runāt, teiksim, galējībās vai nu viens vai otrs un pieš, um, piekārt šādu birku cilvēkam, ir jāskatās pēc satura, kāda informācija tiek atklāta, kādu labumu tas nes sabiedrībai, debatēm sabiedrībā un pasaulē kopumā. Pavisam īsi saka priekšsēdētāji, es negribu, protams, pagarināt šo sanāksmi vairs un mēs jau kavējamies, bet šo pēdējo komentāru varbūt jūs skaidrāk varētu noformulēt atbildot Ernstas kundzei, ja viņš izmantoja visus oficiālos kanālus, kas ir viņa rīcībā, ja viņš to būtu izdarījis. Vai tas nozīmētu, ka automātiski viņam būtu šis krimināla apsūdzība balstoties uz terorisma vai spiegošanas likumdošanu? Jā, tieši tādu saka Radakas kundze, ja viņš oficiāli to būtu darījis, tad es jums varu teikt nu, no savas pieredzes, Tomas Dreiks iepriekš teica uzrunu, viņš ir NSA darbinieks, kas devās uz NSA vispārējo padomi aizsardzības. Um, tātad aizsardzības struktūrām un abas divas, tātad abās divās kongresa palātās nāca klajā ar šo informāciju, bet nekas nenotika. Valsts, tātad, valsts aizsardzībā bija šis atzinums, kas uzreiz tika klasificēts kā slepena informācija un uzreiz Tomasa kunga un vēl četri vārdi nonāca tieslietu departamentā. Uh, un nonāca prokuratūrā. Tātad šie cilvēki tika nodoti pilnībā, un Snowdena kungs, kurš ļoti rūpīgi izpētīja Dreika kunga un Viljama Benija un Čelsija Meninga pieredzi, viņš saprata, ka šāda tātad um, oficiālo kanālu izmantošana tikai pastiprinās viņa, viņam iz, uzvirzītās apsūdzības. Paldies, Devita kungs, lūdzu. Jā, manuprāt, bija četri jautājumi kopumā. Man tika jautāts kādas normas varētu iekļaut likumā, lai aizsargātu trauksmes cēlājus. Pirmkārt, ir jārunā par to, ka ir jābūt tiesībām uz aizsardzību tiesā. Šiem cilvēkiem ir nepieciešams nodrošināt tiesības um, tātad neatlaistos vai ne, tātad šādā veidā. Nu, principā, jebkuras tiesības, kas ir visiem darbiniekiem, darba ņēmējiem, ir jābūt tiesībām tātad. Uh, aizsardzībai un aizstāvībai gan civilu lietu kontekstā, gan kriminālu tiesību kontekstā. Šis at, uh, informācijas at, atklāšanas tiesību akts īrijā, kas nosaka šādu veidu aizsardzību pret uh, civilu prasību, ja vien ir ticis sekots likumam. Turklāt svarīgi ir arī tas, lai trauksmes cēlāji zinātu, ka viņu sniegtā informācija arī balstoties to, kāds rīkosies, jo saskaņā ar vairākiem pētījumiem ir atklāts, ka viens no tādiem traucēkļiem un viens no nevēlmes ziņot un celt trauksmi ir šī vispār plat, plaši izplatītā ideja, ka nekas jau nenotiks. Tādēļ cilvēkiem, kas saņem informāciju, ir jārīkojas balstoties uz tās. Vosakungs uzdeva jautājumu, vai šī informācija vajadzētu iekšēji to nodot un tādējādi risināt šo jautājumu. Atbilde ir jā, jo arī apvienotajā karalistē Īrijā un citviet, arī Jaunzēlandē un Dienvidāfrikā. Afrikā ir konkrēts likums, kas veicinām vei, šo iekšējo ziņošanu uzņēmumā. Tātad ir jāziņo darba devējam vai kolēģiem, ja vien nav kaut kāds iemesls to nedarīt, ja vien nav uh, sabiedrības intereses vai kādi citi aspekti uzņēmuma iekšēnē, kas ir jāņem vērā. Un ja ne, tad ārēji notiek šī ziņošana. Ernstas kundze jautāja tātad trauksmes cēlāja nodevēji. Nu, šeit um, pirm, pilnībā varu piekrist Džoselīnai. Es nedomāju, ka šīs piekārtās birkas, varoņi vai nodevēji, nu, ka mums tās palīdzētu darbā. Bet lielā mērā, man liekas, um, tas ir atkarīgs no tā, kas tad, kas tad sauc šo personu vārdā. Jā, tīri juristis, juridiski kā tad trauksmes cēlājs, kā tas, kā tas tiek uztverts juridiski, vai tas ir valsts nodevējs, uh, uz kādiem pamatiem balstoties viņš tiek tiesāts? Say... Jāsaka, Devita Gungs, nu tad jau atkarīgs, kurš stāsta šo stāstu. Mums ir par, jāinformē par trauksmes cēlājiem, mums viņi ir jāaizsargā, viņiem nepieciešama arī juridiska palīdzība. Un es arī norādīju, ka uh, starptautiskās un um, tātad šādās reģionālās iestādēs trauksmes cēlā ir jāaizsargā arī nacionālā līmenī. Un šeit bija vēl kāds jautājums, Sipols kundze. Es atvainojos. Jā, jautājums bija tāds, vai mēs varam pārliecināties, ka valdība rīkosies, lai aizsargātu trauksmes cēlāju. Jo īpaši slepeno dienestu kontekstā, jo var jau būt, ka viņi ir iesaistīti šajā darbībā un negrib atklāt. Jā, Devita kungs saka, tas lielā mērā atkarīgs no tā, ko vēlēsies sabiedrība. Ja politiķiem nešķitīs, ka tā ir um, prioritāte, nu, tad jau attiecīgi nesakos arī tiesību aktu projekti. Paldies, saka priekšsēdētāji, sākumā gribētu pateikties visiem runātājiem. Paldies jums par to, ka ieradāties pie mums. Turklāt gribētu pateikties arī tūkiem, saka priekšsēdētāja, ka uzkavējāties nedaudz ilgāk. Un paldies arī um, klausītājiem Ar to arī beidzam mūsu šodienas sanāksmi. Līdz nākamreizē. Paldies!